Uh, like you... Godātie kolēģi, es lūkšu jūs ieņemt vietas, apsēsties, lai mēs tūlīt varētu sākt darbu. Well, you can use Uh, jūs varat izmantot austiņas, lai klausītos mūsu diskusiju tūkojumu jūsu dzimtajā valodā. Szanowni Państwo, chciałem bardzo... Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es uh, vēlos jums pateikties par jūsu aktīvo dalību vakardienas diskusijās. Darba grupu referenti mūs tūlīt iepazīstinās ar saviem ziņojumiem, bet pirms uh, mēs pārējām pie šā darba kārtības punkta, es gribētu jūs informēt par to, ka Spānijas parlamenta abu palātu priekšsēdētāji Eh, Martīnes un Roha Garcijas kungs eh, šodien eh, nepiedalās mūsu sēdē, jo šodien Spānijas valdībai jāpieņem ļoti nopietni svarīgi lēmumi. Eiropas Savienība, Eiropas parlaments ļoti labi saprot, kāda grūta situācija ir valstī un ka parlamenta abu palātu prezidentiem ir jābūt mājās, un mēs ar izpratni izturamies pret šo situāciju. Es vēlētos sveikt mūsu vidū Joakimu Almuņu, Eiropas komisijas viceprezidentu. Mēs viņam dosim vārdu. Mēs arī varēsim uzklausīt viņa uzrunu. Un uh, Marins Uribes kungs pārstāva Spānijas prezidentūru. Rotējošā prezidentūra ir ļoti svarīga institūcija, kas mums palīdz īstenot kopienas likumu likumdošanas aktus. Kā jūs zināt, šobrīd prezidējošā valsts ir Spānija un, un Rības kungs, kurš ir valsts sekretārs enerģētikas jautājumos, pārstāv uh, šobrīd Spānijas prezidentūru. Un, ja būs nepieciešams, mēs viņam uzdosim arī jautājumus. Es uh, jau sākumā gribētu norādīt, ka mūsu parlamenta dienesti un darbinieki ir aktīvi piedalījušies šīs sanāksmes sagatavošanā. Bergeres kundze ir mūsu cent organizācijas centra direktore. Uh, un Bernācka kungs ir darba grupas vadītājs. Viņi abi aktīvi piedalījās šās sanāksmes sagatavošanā. Es viņiem pateicos par viņu ieguldījumu. Es vēlos arī pateikties Spānijas prezidentūrai, Spānijas valdībai par tās ieguld, lielo ieguldījumu sanāksmes sagatavošanā un pateicoties viņiem mēs arī varam šodien veiksmīgi strādāt. Es pateicos vēlreiz visiem, kuri ir devuši savu ieguldījumu šai darbā. Tagad pāriesim pie debatēm. Vispirms uzklausīsim mūsu darba grupu referentus. Es lūgtu referentiem iekļauties desmit minūtēs Un vispirms dodu vārdu Sarjušām Voļskim no Eiropas parlamenta. Na środku. Bardzo proszę. Mr. President, dear colleagues, uh, let me... Priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, es vēlētos jūs iepazīstināt ar pirmās darba grupas uh, darba rezultātiem par uh, solidaritāti energoapgādes jomā un sadarbību. Tagad, kad ir stājies spēkā Lisabonas līgums un tā 194. pants, mums ir jāspēj sadarboties šai jomā, jo enerģētika nozīmē ne tikai uzņēmē darbību un uh, ekonomisku ekonomisko aktivitāti, bet arī ir saistīta ar drošības apsvērumiem. Energoapgādes drošība tika, ir apspriesta dalību valstu parlamentos, un mēs varējām konstatēt, kādi ir mūsu kopīgie un atšķirīgie punkti starp dalību valstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Uh, uh, krīzes uh, laikā no 2006. līdz 2009. gadam mēs uh, neesam spējuši pietiekami aktīvi uz to reaģēt. Tas liecina, ka mums ir lielāka koordinācija nepieciešama energoapgādes drošības ziņā Eiropas Savienības līmenī. Energo apgādes drošības solidaritātes uh, pārbaudes akmens ir uh, gāzes apgādes jautājumu apspriešana ar komisiju un padomi. Dalību valstīm ir tiesības noteikt savu ap, energoresursu apgādes struktūru saskaņā ar 194. pantu. Mūsu politikai ir jābūt uh, samērīgai ar mūsu uh, priekšā stāvošiem izaicinājumiem ir jāpieņem atbilstoši likumdošanas akti. Mūsu debašu rezultāti liecina, ka dalībnieki uh, ir diezgan vienprātīgi, ka nav pietiekami īstenoti jau esošie tiesību akti, jo trūkst politiskās gribas un ilgtermiņa redzējuma. Eiropas parlaments parlamenta nostāja ir tālajošāka nekā dalību valstīm, padomei un komisijai. Ir uh, nepieciešams nodrošināt adekvātu iesaistīšanos krīzes uh, sistēmu risināšanā, lai novērstu piegādes traucējumus. Un ir ļoti svarīgi koreģēt tirgus darbības traucējumus. Uh, nav iespējams nodrošināt vienoto energoresursu tirgu bez vienotas energoapgādes drošības telpas. Ir tika pausta viedoklis, ka nepieciešama lielāka solidaritāte un tiesību aktu īstenošana. Tas nozīmē, ka mums ir Eiropas Savienības līmenī jāveido kompensācijas mehānisms, lai veicinātu investīcijas infrastruktūrā tādās kā uh, resursu krātuves un starpsavienojumi. Tika diskutēts arī par to, vai ir nepieciešami jauni eh, juridiskie instrumenti vai gluži vienkārši jāpapildina esošie līgumi. Tika pausta uh, viedoklis, ka ir nepieciešama padziļināta sadarbība Eiropas Savienībā enerģētikas jomā, bet uh, nevar šo sadarbību balstīt uz tikai uh, nabadzīgo un trūcīgo uh, koalīciju. Mūsu austrumu kaimiņu liktenis, uh, Ukrainas un Baltijas, lik, uh, Baltkrievijas liktenis uh, ir spilgts piemērs tam, ka Eh, energoresursi ir ne tikai prece, bet tos var izmantot par politisko ieroci, lai izdarītu politisko spiedienu, kas varētu apdraudēt arī mūsu spēju īstenot neatkarīgu politiku. Runājot par Turciju un Nabuko cauruļvadu, šeit eh, ir eh, nopietna saistība ar Turcijas iespējamo iestāšanos Eiropas Savienībā. Turcijai nevajadzētu veidot šeit saiknis starp šiem diviem jautājumiem. Turcijai ir jāīsteno sadarbība ar Eiropas Savienību. Ir uh, jautājumi, kas ir sting, steidzami risināmi, ir jāveido uh, sadarbība enerģētikas jomā, jānodrošina resursi par pieejamu cenu, lai tādējādi varētu izkļūt no krīzes. Mm um, e, ir nepieciešama sadarbība, piemēram, um, Lielbritānijas gadījumā, kas agrāk bija gāzes uh, ražotāja valsts un tagad tā to iepērk. Uh, dalību valstu rokās ir jāpaliek izvēles iespējām, kādus energoresursu avots izmantot. Tāpat ir svarīgi saglabāt kodola enerģijas izmantošanu, lai nodrošinātu piegādes drošību Eiropas Savienībā. Uh, Uh, uh, secinājums bija tāds, ka jānodala ilgtermiņa stratēģija, pētījumus, atjaunīgos energoavots, un otrs puses jādomā par īstermiņa stratēģiju, nodrošinot piegāžu drosību gāzes un naftas uh, jomā. Ir nepieciešams rast kompromisu par gāzes piegādes drošību regulēšanu, jo šobrīd notiek sarunas starp Eiropas parlamentu un padomi. Uh, Darba grupa pauda viedokli, ka Eiropas parlamenta pieeja energoapgādes drošībai uh, un ilgtspējībai uh, gūst atbalstu dalību valstu parlamentu vidū. Paldies! Paldies par iestāstījumu! Whole, whole, uh, Paldies arī visai pirmajai darba grupai. Paldies, kolēģi, par jūsu darbu. Tagad eh, runās otrās darba grupas pārstāvis - Feliks Lavila Martīnes no Spānijas. Lūdzu, dod jums vārdu. Gracias, señor presidente, señor viceprezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas viceprezidenti, valsts sekretāri, kodāmie deputāti un parlamentu deputāti. Mūsu darba grupā ir paveikusi lielu darbu. Nav tādas kopienas Eiropā, kas skatītos uz to, kā varētu dzīvot 21. gadsimtā. Ir jādomā par tīrgiem ar lētākām cenām, tāpat arī jādomā par piegādes drošumu. Tieši tāpēc būs vajadzīgi tādi tīkli, kas ir savstarpēji savienoti. Bez elektrības un gāzes tīkla starp savienojumiem nevarēs nodrošināt uh, vienotu tirgu enerģijai 21. gadsimtā. Visi darba grupā piekrita, ka uh, šādi energotīklu savienojumi ir uh, jārealizē pēc iespējas ātrāk. Lai mēs to varētu izdarīt, mēs uzskatām, ka ir jāiet tālāk par pašreizējo tiesisko ietveru, proti Lisabonas līgumu. Mēs piekritām, ka būs vajadzīga liela politiskā gripa, griba, lai mēs to visu realizētu. ...2002. gada vasarā uzstādītie mērķi nav sasniegti. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka ir jāuzlabo arī enerģijas efektivitāte, ir jānodrošina enerģijas taupīšana. To var darīt ar attiecīgām tehnoloģijām. Uh, ar, tīrām, ar tīra, tīru enerģiju un ar atjaunīgu enerģiju. Ja mēs nerealizēsim šos mērķus, tad Eiropas Savienība zaudēs savu vietu starptautiskos fórumos, piemēram, Kopenhāgenes samitā. Tieši tāpēc mums vajadzētu vairāk ieguldīt attīstībā un pētniecībā, it īpaši, ja runa par atjaunīgiem enerģijas avotiem mūsu enerģijas politika var nodrošināt arī um, lielāku labklājību. Mēs uzskatām, ka vienotu enerģijas uh, tirgu varētu efektīvi sasniegt ar uh, starpsavienojumu izveidi. Tādējādi mēs varētu garantēt arī piegādes drošumu. Eiropas Savienība tādējādi varēs labāk uh, reaģēt uz savu pilsoņu vajadzībām. Enerģijai nevajadzētu uzlikt robežas. Mēs nedrīkstētu pieļaut, lai mūsu pilsoņi ciestu no piegādes problēmām, kā tas ir noticis agrāk. Mums ir jā, jāizveido transporta tīkli Eiropas Savienībā, kas ļautu mums veidot attiecīgu enerģijas politiku. Enerģija ietekmē cenas un inflāciju. Mēs kļūsim efektīvāki un labāki starptautiskajā tirgū, ja mēs varēsim nodrošināt eh, vairāk par mazāku cenu. Tieši tāpēc mums ir jādaudz veido enerģijas avoti. Tehnoloģiskā sadarbība un tirgus noteiks, kādā veidā šī, šie mērķi varētu tikt sasniegti. Mums ir vajadzīgi stabili enerģijas avoti. Tehnoloģiskā attīstība, ja runa par CO2 uztveršanu, ļauta mums eh, būt mazāk atkarīgiem no eh, tādiem enerģijas avotiem, kas ir saistīti ar CO2 izmešiem. Arī naftas cenu kritums ir skatāms dažādos kontekstos. Mēs uzsvērām, ka mums ir jānodrošina aizsardzība mūsu pilsoņiem, jānodrošina enerģija par pieejamām cenām un jānodrošina tīras tehnoloģijas. Saskaņā ar ANO aplēsēm ir gandrīz miljārdi cilvēku, kas iztiek bez elektrības. Eiropas Savienībai ir jāspēlē primārā loma tīras enerģijas nodrošināšanā. Mums ir jāsamazinā piesāņojums un mums ir jānodrošina arī sev labāka vieta nākotnē. Vidusjūras reģiona saules enerģijas izmantošanas plāns šeit ir labs piemērs. Mums ir radušās arī lielas problēmas nodrošināt dzelzceļa starpsavienojumus. Noslēgumā citēs Šekspīru. Mums ir vajadzīga spēcīga rīcība, ja mēs sastāvamies pretī lieliem izaicinājumiem. Lielas paldies! Lielas paldies, kolēģi, par jūsu prezentāciju. Paldies gan referentam, gan arī visiem kolēģiem, kas eh, piedalījās otrās darba grupas darbā, kas notika vakar pēcpusdienā, divas stundas. Pēdējais izteiksies mūsu kolēģis Hezus Alikve Lopes no Spānijas, un viņš prezentēs trešās darba grupas darba rezultātus. Lūdzu, kolēģi, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! komisijas viceprezidenta, valsts sekretārkungs, godājumie dalību valstu parlamentu un Eiropas parlamenta deputāti. Es jums sniegšu trešās darba grupas darba kopsavilkumu un secinājumus. Mēs spriedām par enerģiju, vidi un jauniem ilgspējīgiem risinājumiem un tehnoloģijām. Es vēlētos pateikties visiem dalībniekiem par viņu kvalitatīvo ieguldījumu mūsu darbā. Es domāju, ka skaidri parādījās mūsu apņēmība vides aizsardzībā, domājot par rūpniecības nākotni Eiropā un to, kā varētu izmantot jaunas un ilgspējīgas tehnoloģijas šajās darbības jomās. Mēs likām uzsvaru uz četriem punktiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka enerģijas politika ir mūsu prioritāte. Tas ir struktūrāls aspekts, kam vajadzētu nodrošināt eh, pamatus tādai Eiropai, kas ir balstīta uz pilsoņiem. Ir jānodrošina gan konkurētspēja, gan eh, piegādes drošums gan tīras tehnoloģijas. Ņemot vērā šos eh, mērķus, Eiropas Savienība un tās dalība valstis varēs turpināt intensīvo darbu, kas eh, tika ieguldīts vienot tirgus izveidē. Tādējādi mēs varēsim patērēt tādu enerģiju, kas ir ražota tepat pie mums. Mēs varēsim samazināt arī siltumnīcas efekta gāzu izmešus un varēsim norošināt labāku sadarbību mūsu dalībās starpā. Jebkurā gadījumā mums ir jābūt efektīvākiem. Atjaunīgas enerģijas visu šo mērķu sasniegšanā spēlē ļoti lielu lomu. Mēs pie tā esam strādājuši Eiropas Savienībā jau kopš 2006. gada, kad mēs noteicām saistošus mērķus ilgspējīgu enerģiju īpatsvaru palielināšanā līdz pat 20% līdz 2020. gadam. To vajadzēja iekļaut arī dalībvalstu plānos, kurus uh, būs jāprezentē jūnijā. Tika norādīts arī, ka mums ir jāpastiprina sadarbība attiecībā uz kopējo enerģijas tirgu. Un tieši tāpēc eh, tīras enerģijas tehnoloģijas noteikti ir jāvirza tajā pašā virzienā, un tam ir vajadzīgs arī attiecīgais finanšu atbalsts. Mums ir vajadzīga saistības starp Eiropas Savienības un dalību valstu plāniem, lai varētu nodrošināt, ka ilgspējīga enerģija ir viens no galvenajiem virzītājspēkiem labklājības veicināšanā Eiropas Savienībā. Mēs vienojāmies par diviem punktiem, proti Um, ilgspējīga enerģija ir jāsaista ne tikai ar vidas aizsardzību, bet arī ar piegādes drošumu. Tieši tāpēc ir jānodrošina labāka piekļuve tīkliem Eiropas Savienībā un arī dalībvalstu līmenī. Dalībvalstu tīkli ir savstarpēji jāsavieno, lai ik viens varētu izmantot atjaunīgo enerģiju potenciālu un lai varētu samazināt izmaksas starp savienotā kopējā Eiropas tirgu. Mums būs vajadzīgi arī viedie enerģijas tīkli. Veicinot jaunās tehnoloģijas, mēs nodrošināsim lielāku attīstību, un tas savukārt ir saistīts ar citu starptautisko spēlētāju veikumu. Mums ir jānodrošina, lai mēs varētu arī dot savu ieguldījumu šajos procesos. Ir jānodrošina dažādi jauni enerģijas veidi, tā lai mēs nodrošinātu patiešām drošu energo piegādi. Mums vajadzēs domāt par jaunām nākotnes tehnoloģijām, kurām vajadzētu samazināt enerģijas izmaksas. Tādējādi Eiropas Savienība būtu eh, vadošā jauno te tehnoloģiju nozarē, un tas ļautu mums arī samazināt CO2 un siltenītes efekta gāzu izmešus. Novatoriskums šeit ir pats galvenais, tieši tāpat kā tehnoloģiskā attīstība. Piemēram, elektriskie transportlīdzekļi ļaus mums samazināt atkarību no e, citiem energopiegādātājiem. Tāpat arī ļaus samazināt CO2 izmešus transporta nozarē, kas ir viens no galvenajiem piesāņotājiem. Protams, efektīva enerģija ir tāda, kuru var saglabāt, ietaupīt. Un tieši tāpēc energotaupīšanas pasākumi ir ļoti būtiski nākotnē. Mums šeit ir jādomā ne tikai par solāro un vēja enerģiju, bet arī par cita veida enerģijām. Tādu enerģiju, ko var iegūt no biomasas. Tas būs ļoti būtiski, domājot par mežu apsaimniekošanu un nodarbinātību lauka apvidos. Ir vajadzīgi dažādi finanšu stimuli, nodokļu samazināšana, bet arī sankcijas ir ļoti būtiskas. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs domājam par eh, energoefektīviem mājokļiem. Ir jādomā par kopēju enerģijas plānu Eiropas Savienībai, un to vajadzētu balstīt uz eh, saprātīgiem finanšu pamatiem. Šo plānu, protams, vajadzētu arī pareizi piemērot. ir jātīst arī konkrētāki mērķi vidējā un ilgtermiņā, domājot par 2030. un 2050. gadu. Ja mēs vēlamies cīnīties pret klimatu pārmaiņām, tad mums ir vajadzīga tāda rūpnieciskā bāze, kas ir pietiekami konkurētspējīga. Un mēs noteikti vēlamies to visu apņemties, jo mēs domājam par nākamajām paudzēm. Paldies! Paldies! Paldies par šo prezentāciju! par trešās darba grupas darbu. Lielas paldies referentiem. Lielas paldies arī par debatēm. Vakar pēcpusdienā. Tagad es vēlētos dot vārdu valsts sekretāram enerģijas jautājumos um, Marinam Urības kungam. Viņš pārstāvēs padomi. Lūdzu, jums vārds. Labrīt, priekšsēdētāji komisāri, dāmas un kungi un parlamenta deputāti. Paldies, ka uzaicinājāt eh, Spānijas prezidentūru eh, uz šo sanāksmi, kas ir veltīta enerģētikas jautājumiem, kas ir būtisks jautājums gan Eiropas, gan eh, dalību valstu līmenī. Jautājums, vai īpašs līgums ir nepieciešams Eiropā? Vakar par to tika runāts. Mēs arī zinām, ka vairākas iestādes jau ir ieminējušies par šādu iespēju, lai gan Spānijas prezidentūrai nav nekādas institucionālas nostājas. Es domāju, ka e, būtu labi. E, Ja mēs īsumā varētu izskatīt eh, dažus jautājumus, kas skar šīs diskusijas. Tātad es varu runāt no savām pilnvaru pozīcijām pēdējos mēnešos. Iespējams, ka būtu labi radīt jaunu institūciju, eh, eh, lai varētu darboties līguma līmenī. Lisabonas līgums, es atgādinu, E, iestāja, stājās spēkā Spānijas prezidentūras laikā, un viena no jaunākajām iespējām ir tas, ka mēs varam runāt vairāk par energo jautājumiem. Agrāk nebija tāda teksta, un sekundārā likumdošana tika izmantota Kā jūs redzat, daudzos dokumentos, kas tika vakar apskatīti, mēs uzskatām, ka līdz ar Lisabonas e, stāšanos spēkā energopolitika Eiropas Savienībā var mainīties. Tātad mainās juridiskais pamats, e, kāds agrāk nebija, un enerģija, enerģētika tagad ir dalītā kompetence. Ja mēs runājam par energo drošību, tad Lisabona ievieš jaunu uh, E, jēdzienu kā piegādes krīze un kā arī sistēma, kā ar to tik galā. Mēs izmantojam ārvalstu, ārlietu politiku, mēs tur pasl, pastiprinām šo te mm, augsto pārstāvi lomu. Uh, Mēs redzēsim, kā šis jaunais teksts ietekmēs energopolitika, bet tagad es gribētu īsumā apskatīt dažas eh, līguma detaļas, kas mainīs mūsu energopolitiku. Tur ir trīs galvenie pīlāri šajā politikā. Es skatīšu tos atsevišķi, bet tie visi cieši saistīti. Vēl mums jāatceras, lai šāda politika nāktu par labu patērētājiem. Tātad konkurētspēja ir pirmais pīlārs, tur ir pilnīgi jauna iestāde, e, tā trešā paku, pakete, vienotā tirgus pakete, kas nozīmēs liels pārmaiņas, būs atdalījums starp transporta in infrastruktūru un uh, ģenerēšanas infrastruktūru. Tāpat laikā jaunas eh, būs arī regulātoriem jaunas iespējas un vēl jāatzīst, ka to atbalstīs arī esošā likumdošana attiecībā uz konkurenci un iekšējo tirgu. Mēs uzskatām, ka šī te likumdošana e, var nest augļus pavisam drīz. Ir īpaša regula, kas attiecinām uz atjaunojamo enerģiju un kas var skart arī e, drošību, bet e, piegādes drošība iespējams ir tas galvenais punkts, otrais pīlārs starp savienojums starp infrastruktūrām ir liela nozīme, tam ir liela nozīme iekšējā tirgū. Nacionālās, reģionālās un reizēm vietējās intereses ir eh, radījuši šķēršļus, lai ieviestu tehnoloģijas ES energopolitikā. 16. nodaļa par Trans-Eiropas tīkliem, tīklu politiku e, līgumā, e, tu pirmo reizi mums ir e, piemērota likumdošana, bet tomēr ļoti grūti konsolidēt šos tīklus starp dalību valstīm. Jo konkrēti robežu rajonos, kur transnacionālā vērtība uh, Šādiem starpsavienojumiem ir īpaši jāuzsver. Būtu labi ieviest lielāku eh, konkurenci vai arī kompetence Eiropas Savienībai, lai šī būtu dalītā kompetence Briselē līdz šim ir bijuši tikai tādas vieglas sarunas par šo tēmu. Un vēl daži komentāri par infrastruktūrām, par to, ka tās ir tieši saistītas ar mūsu ārējām attiecībām, konkrēti ar mūsu kaimiņu attiecību un sadarbības politiku. Pirms pāris nedēļām Madridē notika augsta līmeņa konference, kur Eiropas komisija un Spānijas prezidentūra piedalījās un runāja par infrastruktūru, enerģētikas infrastruktūru, un pirmais solis tiek piedāvāts šo rudenu E, infrastruktūras pakete. Mm, es domāju, ka mēs varam izmantot šos te instrumentus, ko piedāvā jaunais līgums, lai strādātu pie energopolitikas. Da, ļoti bieži tiek runāts, ka mums ir jārunā e, vienā balsī ārlietās, ko var iztulkot arī ārējās un iekšējos e, dokumentos vai instrumentos kā tas norādīts otrajā energostratēģijas pārskatīšanā, mēs ātri varam ieviest eh, šo te principu, ka būtu laba sadarbība un koordinācija energopolitikā Eiropas Savienībā. Mēs to varam darīt saistībā ar citiem eh, starptautiskiem partneriem, piemēram, G20. Mums vajag konsekventas nostājas un uzticamību ārlietās, kas garantēs energo piegādi. Tas nozīmē atvērtu dialogu gan ar piegādātājiem, gan ar patērētājiem, gan arī tranzīta jomā. Tātad vidusjūras plāns, piemēram, kur ir, eh, mums ir arī savienība vidusjūrai, piegādas drošība ir galvenais elements kopējā drošības politikā un visās mūsu ārlietās. Krīze, ko mēs piedzīvojam pēdējos gados, pasvītroja to, ka tas ir būtisks jautājums un kas var ļoti lielā mērā ietekmēt ārlietas. Es gribētu norādīt, ka otrajā pīlārā energo drošībā mums ir likumdošana, kas tiek, par, pie kuras tagad tiek strādāts par naftas un gāzes stratēģiju, par stratēģiskām piegādēm. Trešais pīlārs ir ilgtspējība, energoefektivitāte un at, atjaunojamās enerģijas ir tagad pasvītrots jaunajā līgumā pateicoties jaunai likumdošanai šajā jomā, ir eh, bijuši tāda politiska izpratne augstā līmenī, bet tagad ir jautājums, vai Eiropas Savienība un konkrēti komisija ir pietiekoši pilnvarota, lai eh, izpildītu šos te mērķus. Uh, un tas varētu arī palielināt uzticību no pilsoņu puses šīm te politika, šai politikai, bet šī politika jāsaista ar iep, iepriekšējo politiku, kuras arī jau minēja, tātad ar ārlietām tas ir saistīts. Un e, vēl e, galvenā dimensija, ko es gribētu minēt, ir tehnoloģijas Mūsu uh, dokuments, mūsu Eiropa, tāpat kā citi dokumenti, norāda, ka industriālā politika kā daļa no e ES 2020. gada stratēģijas varētu būt energopolitikas viens no galvenajiem elementiem. Mums ir politikas instrumenti, uh, kur, kas attiecas uz izpēti un attīstību Uh, industriālajai attīstībai. Ja runājam par enerģētiku, tad šis plāns būs viens no lielākajiem izaicinājumiem Eiropas Savienībai. Mums ir idejas, mums ir analīzes un plāni, un tagad mums ir jāskatās, kā mēs varam panākt publiskās privātās partnerības dažādos līmeņos starp formāliem, neformāliem nolīgumiem, kas iztulkos šos te plānus realitātē. E, cerīgs fakts ir, ka bija iniciatīva, e, ko uzņēmās šajā ziņā konferencē par e, ko pagājušajā nedēļā Madridē ir organizēja Spānijas prezidentūra. Es esmu izskatījis galvenos jautājumus par energopolitiku ar jauno līgumu, tāpat kā ar jauno sekundāro likumdošanu. Mēs varam virzīties tālāk šajā jomā. Uh, Mēs tagad esam pietiekoši modri, mēs runājam par ilgtspējību, Nu, mēs varam runāt par zemu oglekļu ekonomiku ne tikai par 2020. gadu, bet vēl arī par tālāku nākotni. Komisija ir pārs, iznākus, nākus klajā ar 11. un 12. gada plānu. Šis te plāns, protams, arī ietvers zināmu analīzi, pētījumus un kontroli jāskatās, kas notiks e, nākotnē ar šo plānu, kad pienāks īstais brīdis, lai mēs varētu atrast vājās vietas ieviet, ieviešanā un labot e, šos te trūkums mūsu energopolitikā 21. gadsimtā. Eiropas un nacionālā līmenī, es domāju, ka tagad ir šī te energo e, joma ir tā, pie kuras mēs visvairāk varam strādāt. Paldies. Uh, thank you. Paldies. Jūs valdībā atbildat eh, kā par enerģētiku un arī par industriju, turismu un tirzniecību. Viss ir ārkārtīgi svarīgs mūsu diskusijas. Paldies par jūsu par komentāriem un paldies Spānijas prezidentūrai, jo tā bija viena no jūsu prioritātēm runāt par kopēju energopolitiku un skatīt šīs problēmas šajā jomā. Paldies! Kolēģi, būs jums iespēja uzdot jautājumus mūsu kolēģim, kas pārstāv padomi, mazliet vēlāk pēc, tā, pēc runām kopā. Jūs varēsiet uzstāties trīs minūšu ilgumā. Mums jau ir eh, kolēģi šeit sarakstā jautājumi ar zilajām kartēm ir 30 eh, seku eh, sekundžu ilgumā un arī no auditorijas var uzdot jautājumus, ja jūs gribat kaut ko pavaicāt. Bet mums vēl ir viena runa. Man ir prieks stādīt priekšā Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāju Jokinu Almuņas kungu, kas pārstāv Eiropas komisiju no konkurences viedokļa, kā E, izskatu turēties pret konkurenci. Tas ir ārkārtīgi būtiski vienotam tirgum, lai būtu skaidri noteikumi. Un tas ir būtiski mūsu energo kompānijām, maziem vidējiem uzdevumiem, mūsu tirgumu un pilsoņiem gal galā, jo viņi sagaida brīvu konkurenci, lai varētu samazināt e, energo cenas. Protams, kaut kas cits ir konkurētspēja, jo mēs gribam palielināt konkurētspēju Eiropas Savienībai, jo tas viss tikai pateicoties konkurētspēju Eiropas Savienībā. Un tātad es dodu eh, ļoti gaidām jūsu komentārus vicepriekšsēdētāji. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies Spānijas prezidentūrai un jums visiem par to, ka uzaicinājāt mani uzstāties e, šajā, šajā sanāksmē. Paldies priekšēdētājiem e, par to, ka man ir iespēja piedalīties šeit kopā ar Spānijas e, da, prezidentūras pārstāvjiem, lai varētu apmainīties ar viedokļiem par jautājumu, kas ir tik svarīgs mums visiem, kā Eiropas pilsoņiem. Eiropas energopolitika no komisijas viedokļa mēs pilnībā atbalstām to, ka nepieciešama energopolitika Eiropā, kas ir balstīta uz trīs eh, pīlāriem. Tie jau ir minēti tos par tiem runāja referenti un Urības kungs. Tātad piegāžu drošība, kas ir ārkārtīgi būtiska, kur mēs jau redzam reālā laikā e, problēmas, ko e, tā, šīs te problēmas var radīt e, daudziem miljoniem eiropiešu. Mēs esam pārāk atkarīgi no ārējiem enerģētikas avotiem. Konkrēti, mēs esam atkarīgi no dabas, dabas gāzes piegādes. Otrs pīlārs ir konkurētspēja, un trešais, pēdējais, bet nemazāk svarīgais, ir ilgtspējības jautājums pateicoties komisijas iniciatīvām un diskusijām, kas notiek par ilgtspējību šeit parlamentā un arī padomē, Eiropas Savienība ir spējusi veidot, panākt vienprātību, lai vestu šo darbu tālāk. Tas ir caur atjaunojamo enerģiju, jaunu energotehnoloģiju izmantošanu arī izmantojot vides ilgtspējību un nepieciešamību cīnīties ar klimatu pārmaiņām. Es domāju, ka Eiropas Savienībā šī ir joma, kur mums ir liela mērķi un mums ir instrumenti pareizi apvienoti, lai sasniegtu šos mērķus. Tāpat laikā Saskaņā ar šiem te trīs pīlāriem mums jāatcerās, ka piekļuve enerģija ir jānodrošina visiem. Šeit svarīgu lomu spēlē konkure, konkurences politika. Un tās ir mans darbs Eiropas komisija, bet es pašlaik par to negribu pārāk uh, daudz runāt. Uh, Es gribu runāt par energopolitiku eh, no komisijas viedokļa par darba programmu, gribu runāt, kas tiek apspriesta parlamentā jau vairākus mēnešus eh, kopš tika izveidota jaunā komisija, tātad no 10. februāra šajā gadā. Mēs esam ņēmuši vērā to, ka vajadzīga piemērota energopolitika un jāceras mūsu nepieciešamību pēc stratēģiskas, ilgtspējīgas attīstības un sociālo, ie, sociālās iekļaušanas. Tas ir jāņem vērā. Vēl mums ir jādomā par vidē draudzīgu pieeju, un tas ir iekļauts 2020. gada stratēģija, kuru es ceru pieņēms tuvākajās dienās. Mēs Eiropas energopolitiku cenšamies veicināt, bet mēs zinām, ka mums ir vēl vairāk pūļu jāpieliek tuvākajos gados. Mēs strādājam pie detalizētas stratēģijas izstrādes e, vidējā un ilgtermiņā. Un mēs centīsimies e, ieviest to dzīvē ievies šo energo rīcības plānu dzīvē, un mēs arī centīsimies pan, izveidot uh, ilgtermiņa ceļu kārtu, lai panāktu zema oglekļa ekonomika līdz 2050. gadam saskaņā ar vispārējiem mērķiem, kurus mēs esam izteikuši mūsu lomai pasaulē šis process ļaus mums noteikt efektīvāk eh, šīs te problēmas, ar kurām mums ir jāstrādā. Fakts, ka mums ir tik daudz darba, eh, protams, nozīmē, ka Eiropas institūcijām uh, Eh, nenozīmē, ka Eiropas institūcijas nav spējušas rīkoties mūsu esošajā juridiskajā ietvarā. Pirms Lisabonas līgums stājās spēkā, Eiropas Savienībai jau bija pamatīgs um, juridiskais pamats, lai varētu rīkoties. Kā daži no runātājiem jau teica, un valsts sekretārs teica, mums ir jauns juridisks pamats enerģijas jautājumiem, saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 1. decembrī pagājušā gadā. Pat pirms stājās spēkā Lisabonas līgums, Eiropas Savienība jau spēja izveidot e, energopolitiku balstoties uz trījiem pamatprincipiem, kurus es minēju. Un varēja rīkotos ne tikai attiecībā uz konkurenci, bet arī uz piegādes drošību un ilgspējību. Un es ir spējusi garantējusi, kur tas ir bijis iespējams, e, saprātīgas cenas par enerģiju patērētājiem, kā arī industrijas uzņēmumiem, rūpniecības uzņēmumiem. Tas ir jo īpaši svarīgi. Mums ir trešā pakāpe paketi uz uh, vienoto tirgu, naftas un uh, gāzes tirgu. Un uh, transponēšana, šīs paketes, paketes transponēšana notiks pavisam drīz jau nacionālajos parlamentos. Šis process ir jāpabeidz līdz 11. gada marta beigām, tātad mums ir vēl 9 mēneši šai transponēšanai visās 27 dalību valstīs. No mūsu viedokļu, viedokļa uh, energopolitika ir jābalsta uz ko korektu transponēšanu, kas tiek paveikta laicīgi un kas ir pēc iespējas mērtiecīgāka. Tāpat laikā Eiropas līmenī savienojumā ar dažādiem kontaktiem starptautiskā līmenī mēs apskatām paketi, pasākumu paketi Par 2020. Eh, gada mērķiem mums ir pārskatītā direktīva par energoefektivitāti ēkām un direktīva par eh, energoefektivitāti, kas, eh, kas ir ļoti noderīgi instrumenti un kas ir domāti lai tos varētu pārvērst nacionālos noteikumos, kurus varētu pēc tam arī ieviest. Vēl mums ir jāizstrādā atjaunojumā enerģiju direktīvu, tas ir jo īpaši svarīgi, ja mēs to neizdarīsim, tad nemis nepanāksim 2020. gada mērķus. Papildus tam mums ir jaunais juridiskais pamats, ko nodrošina Lisabonas līgums. 193. pants, jo īpaši jāmin. Vēl jāatceras, ka ir tas, ka tiek Eiropas Savienības loma atzīta. 122. pantā kur mēs, mēs varam krīzes apstākļos pieņemt kaut kādus pasākumus, ja enerģētikas piegādē ir kāda krīze. Tātad mums ir pie, piemērots politikas instrumenti, kas ir jāpārnes nacionālā līmenī, un tad mums ir jauns juridisks pamats, un tagad mums ir jāpalielina mūsu pūliņi, un jānodrošina tas, ka mēs panākam maksimālu koordinācijas līmeni Eiropas Savienībā, lai panāktu vēlamos rezultātus. Un šie rezultāti ir, ir vēlami un daudzi par tiem runā nacionālos parlamentos, Eiropas parlamentā un padomē. Un nākamgad martā cerams, ka mums būs pēc iezļu jau lielā mērā transponēta šī te energo pakete. Tas mums ļaus izstrādā, izveidot energo tirgu detalizētākā veidā. Tas ir ļoti svarīgi Monti ziņojums. Ir pētījums par mūsu mērķiem, kurus mums jāpanāk, lai panāktu vienātu, eh, vienotu tirgu ar 500 pieci, miljoniem ie, iedzīvotāju un eh, operātoru un, un pilsoņu. Mums ir jāpārvēl visi šķēršļi, jārisina problēmas un jāizmanto jaunas iespējas. Enerģija, kā mēs jau šorīt dzirdējām, ir sektors e, ar zināmām problēmām, lai panāktu vienotu tirgu. Dažreizēm te ir problēma ar starpsavienojumiem. E, ir patiešām šādas problēmas pastāv Eiropas Savienībā. No mana viedokļa es uzskatu, ka pastāv šķēršļi, kas rodas no konkurences trūkuma kas e, e, rodas savukārt no tā, ka netiek ieviesti konkurences noteikumi pilnā mērā. E, ir bijušie monopola situācijas dalība valstīs, kas noved pie nekorektas subsīdiju izmantošanas, ja mēs runājam par enerģijas ģenerēšanu un sadali. vienotais tirgus eh, nevar šo vienoto tirgu uzreiz tā vienā rāvienā izveidot, bet mēs progresējam eh, šajā virzienā. Un komisija eh, ļoti mm, pievērš lielu uzmanību arī reģionālajai sadarbībai, kas ir ārkārtīgi vērtīga E, dažādās jomas, starp dažādām jomām Eiropas Savienībā un dažādām dalībvalstu grupām. Reģionālā sadarbība ir iespējama esošajā juridiskajā ietverā papildus nekavējošiem tādiem ātriem labumiem, kas e, rodas no reģionālās sadarbības energo jomā. Uh, Ehm, šis, šī koncentrēšanās uz mērķiem palīdzēs arī sasniegt eh, lielāku un ātrāku progresu uz Eiropas energotirgu. Iekšējais tirgus energojomā, ja tas darbojas kārtīgi, tad eh, tur ir jāņem vērā situācija, arī ārpus ēs robežām mums ir jāizmanto mūsu loma, lai risinātu problēmas ar primāro energo piegādi, ko mēs importējam, un mums jāuzlabo kapacitāte dalību valstīs, ja mēs runājam par viņu kontaktiem ar ārējiem tirgiem. Komisija ļoti smagi strādā, lai izstrādātu Eiropas aspektu e, dalību valstu attiecībām ar valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Un mēs uzskatām, ka jaunā institucionālā struktūra, ko nosaka Lisabonas līgums, uh, konkrēti augsta līmeņa pārstāvis, kurš ir arī viceprezidents Eiropas komisijā. Šī te jaunā struktūra ļaus mums darboties efektīvāk. Konkrēti, tā jau, kas ir izteikts Žaka de Lora ievadā mūsu Eiropas dokumentā kas tika stādīts priekšā vakarā. Un eh, es virzos uz beigām, es novērtēju Eiropas parlamenta pūliņus par to, ka tas ir eh, sarīkošo te sanāksmi. Gribu pateikties Nacionālo parlamentu pārstāvjiem par dalību un paldies Spānijas prezidentūrai, kas pārstāv padomi. Ar Lisabonas līgumu mums ir šis te dialogs starp nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentu, un tas pārsniedz pašu parlamentu iesaistīti arī e, pārstāv no citām institūcijām Eiropas Savienībā, un es uzskatu, ka e, šī te prakse e, būtu jāpārvērš par obligātu noteikumu, nevis izņēmumu kaut kādu pasākumu. Uh, un mums ir kopīgas kompetences un uzdevumi, bet šajā dialogā rodams daļa, daļa no risinājuma, lai veicinātu sadarbības starp institūcijiem un Eiropas pilsoņiem. Tas ir svarīgi, lai pateiktu, ko mēs darām Eiropas līmenī attiecībā uz nākotni. Paldies! Dziękuję panu wiceprzewodniczącemu Liels paldies uh, Eiropas komisijas viceprezidentam par viņa paziņojumu. Es vēlētos jums atgādināt, ka jūs varat pieteikties, ja vēlaties uzstāties, uh, aizpildot uh, veidlapas, kas jums ir izdalītas. Ja jums ir jautājumi, tad paceliet zilo kartīti. Pirms tos uzdodat. Tagad pārējām pie debatēm. Lūdzu, paturiet vērā, ka padomes un komisijas pārstāvi piedalās mūsu diskusijās un jūs varat uzdot jautājumus. Pirmais runātājs ir Balčītis kungs no Eiropas parlamenta. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, kolēģi, eh, dalību valstu parlamentu deputāti. Vispirms es vēlētos visiem pateikties par ļoti saulēcīgo iniciatīvu. Pateicos eh, komisijai, Eiropas parlamentam, Spānijas prezidentūrai par to, ka viņi ir apzinājuši problēmas energonozarē un cenšas rast labākos risinājumus šīm problēmām. Es vēlētos arī pateikties trīs darba grupu referentiem par ļoti profesionālo uh, darbu, sagatavojot ziņojumus. Diskusijās tika skarti svarīgākie energoapgādes jautājumi, starpsavienojuma trūkums, enerģētiskā izolācija reģionālā līmenī, piegāžu drošības trūkums, tas, ka cenas nav visiem pieejamas un arī tas, ka nav skaidra redzējuma par nozares attīstību nākotnē. Runājot par starpsavienojumiem, šī joma nav viegla, ir grūti piesaistīt investīcijas, bet mums šādi starpsavienojumi ir nepieciešami, ja mēs uh, vēlamies nodrošināt integrāciju. Diemžēl šobrīd Eiropas Savienībā galvenais šķēršlis uh, veidojot energo kopienu ir politiskās uh, gribas trūkums. Arī Vēl viena joma, kur jūtam politiskās gribas trūkumu, ir zaļās enerģijas attīstība. Mums ir nepieciešama tālajoša trešā energo pakete un uh, tā jāīsteno. Ja mēs būtu īstenojuši visus spēkā esošos tiesību aktus, mūsu problēmas skaits būtu mazāks Bez suverēna energoresursu tirga mēs zaudēsim konkurētspējas jomā, mēs mazināsim arī Eiropas Savienības ietekmi ārpus tās robežām. Jācer, ka pēc iespējas ātrāk tiks izveidots energoresursu iekšējais tirgus, un tas jāsāk ar tādiem vienkāršiem soļiem izveidojot pirmkārt gāzes iepirkumu grupu, kur Eiropas Savienība vienā balsī runātu ar ārējiem piegādātājiem. Tad mums arī ir labāk jāapzinās dažādu valstu intereses energopolitikas jomā enerģētikas jautājumi nākotnē mums jāapspriež tiešā saiknē ar mūsu iespējām uh, izvairīties no dažādām krīzēm. Arī nedrīkstam aizmirst ekoloģisko katastrofu Meksikas līcī, kam būs vēl liela ietekme nākotnē. Un Es vēlētos pateikties visiem, kas ir piedalījušies reģionālo problēmu risināšanā, un arī pateicos Lietuvas delegācijai, kas ir lielā skaitā ieradusies uz šo sanāksmi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākošais runātājs ir Turcijas parlamenta pārstāvis Demir Kirankungs godātais prezidentkungs, godātie kolēģi, enerģētika ir uh, elements visos mūsu dzīves uh, sektoros. Mēs bez energoresursiem nevaram uh, sasniegt ekonomikas attīstību. Mums ir nepieciešams nodrošināt uh, uzticamu un videi draudzīgu energoresursu piegādi. Ir jādomā par uh, energoresursu diversifikāciju. Ļoti svarīgs faktors ir arī energoresursu izmaksa un cenas, un tas ir arī saistīts ar energopatēriņa intensitāti. Tādēļ ir jāveic pasākumi, lai novērstu dažādus negatīvās ietekmes faktors. Mēs uh, varam konstatēt, ka ogļūdeņrāžu ieguves, ieguves nav mūžīgas, ir dažādi aprēķini, ka vēl šie krājumi varētu nodrošināt piegādes 40, 60 turpmāko gadu laikā. Tādēļ ir jādomā par jaunām eh, zaļākām energotehnoloģijām. Tāpat ir jāpaukstina energo resursu ieguves un patēriņa intensitāte un efektivitāte. Um, mēs kā Eiropas Savienības partneri uzskatām, ka energoresursu tirgus liberalizācija un starp savienojumu veidošana mm, īstenojas efektīvi, bet vai ar to vien pietiek veidojot kopējo energoresursu tirgu? Lai stiprinātu Eiropas Savienības energo kopienu, uh, ir nepieciešams visu dalību valstu atbalsts un arī citu partneru atbalsts, kas nav Eiropas Savienības dalību valstis. Uh, vai uh, visām šīm valstīm ir nepieciešamas kopīgas robežas, vai šajā kopienā tiks uzaicināts arī kandidātu valstis? Uh, vai arī Turcija, kur ir kandidāta valsts kopš 95. gada, tiks uzaicināta piedalīties šai kopienā. E, Irānas un Irākas uh, resursi ir svarīgs elements Eiropas Savienības energoapgādes jomā. Tādēļ ir jādomā par attiecību normalizēšana ar šīm valstīm un citām valstīm, kas ir bagātas ar resursiem. M nākošais, mēs nesaistām Nabuko un uh, Turcijas geogrāfisko situāciju ar mūsu iespēju iestāties Eiropas Savienībā. Tomēr, kad uh, mēs gribētu zināt, kad tiks pabeigts sarunas par Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā, un mēs nesaprotam, kādēļ nav uzsāktas sarunas par energo sadaļu, kaut gan nav nekādu likumdošanas vai tehnisko šķēršu šim jautājumam. Priekšsēdētājs. Um, viens no kolēģiem vēlas uzdot jautājumu, un tas ir kolēģis no Grieķijas parlamenta. Lūdzu, jums 30 sekundes laiks jautājumu uzdošanai. Paldies, man ir jautājums, ko es vēlējos uzdot padomas pārstāvim. Konkrēti es vēlētos zināt, uh, Vai jūs uzskatāt, ka ilgtermiņa liberalizācija energosektora jomā novedīs pie cenu pazemināšanās? Mē, tagad uh, ogles tiek uh, pasludināts par visu ļaunumu sakni, bet uh, Eh, ja tās netiks izmantotas, mēs piedzīvosim resursu cena pieaugumu. Un eh, ja tiks plašāk izmantoti atjaunīgi energoavoti, arī tas var novest pie cenu pieauguma. Kā jūs saskatāt iespējas pazemināt energoresursu cenas un paaugstināt konkurētspēju? Priekšsēdētājs, jā. Ja? Paldies par jautājumu. Jā, šis jautājums ir vispārīgs, kas nav saistīts ar konkrētā runātāju uzrunu, tad lūdzu atstājiet šo jautājumu uz sanāksmes beigām. Ja šis jautājums nav tieši saistīts ar uh, mūsu kolēģa no Turcijas uzrunu, tad es uzskatu labāk, ka šis jautājums jāuzdod beigās. Ja jums ir kāds konkrēts jautājums kādam runātājam, kas ir uzstājies trīs minūtes, tas ir vienam no jūsu kolēģiem, tad lūdzu paceliet zilo kartīti, jo tad būs iespējama diskusijas starp diviem kolēģiem zālē. Bet ja tas ir tāds vispārīgs jautājums, kā tas, kurš tika uzdots nu pat, lūdzu paglabājiet to līdz uh, sanāksmes beigām. Visiem pietiks laika jautājumu uzdošanai un atbildes saņemšanai. Paldies! Nākošais runātājs ir Eiropas parlamenta parlamenta pārstāvis Oreste Rossi. Paldies! Mēs jau gandrīz esam uh, nonākuši pie mūsu divu dienu sanāksmes noslēguma. Es ceru, ka ir uh, uzlabojusies sadarbība un kontakts starp dalību valstu parlamentu un Eiropas parlamenta deputātiem. Mēs esam runājuši par uh, Lisabonas līguma uh, ietekmi un par uh, dalību valstu likumdošanu, par kopīgas nostādnes veidošanu Eiropas Savienībā enerģētikas jautājumos, bet šie jautājumi ir saistīti arī ar darba tirgus attīstību. Mums ir jābūt piesardzīgiem un jāizvērtē, vai visi dārgie projekti tiešām dos reālus rezultātus. Runājot par vides politiku, mēs cenšamies samazināt vieglo transporta līdzekļu CO2 izmešus, un e, mēs cenšamies panākt procentuālu samazinājumu. Ja tas tiks tiešām īstenots, tad izmaksas šai nozarei būs 45 miljārdi eiro. Vai šis ieguldījums tiešām ir uh, samērojams ar reālo ieguvumu. Un patiesībā šī kāda šeit būs ietekme uz visas pasaules globālajiem CO2 izmešiem, tas būs mazāk nekā 0,0004%. Patiesībā tas nemaz nebūs īsti jūtams. Varbūt mums šos līdzekļus vajadzētu izmantot efektīvāk un iz investēt jaunos energoavotos, jaunās tehnoloģijās. Uh, Uh, jaunu rūpniecisku tehnoloģiju izstrādāšanā, kas patērē mazāk energoresursus. Tieši tā mēs varētu labāk uzlabot situāciju. Angela Merkele nu pat ir beigusi finanšu pārstruktūrēšanas pasākums dažādās uh, nozarēs, un šeit ir runa arī par zinātni. ASV 2009. gadā vislielākie ieguldījumi tika veikti zinātnē, un tas bija ekonomikas krīzes laikā. Tikai īstenojot investīcijas zinātnē, mēs spēsim nodrošināt vides aizsardzību, izaugsmi un energoefektivitāti. Uh, Trešās darba grupas pārstāvis mums runāja par droš, piegāžu drošību, ilgtspējību, solidaritāti kā trim pīlāriem vienotā Eiropas energoresursu tirgu. Tādēļ mums ir jāveic pasākumi, lai to visu īstenotu, jo mēs esam saistīti ar pasaules energoresursu tirgu, kurā mums ir jāspēlē aktīva loma. Paldies, gadējamais kolēģi. Tagad dodu vārdu Enču kungam. Viņš arī pārstāv Eiropas parlamentu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es vēlētos pateikties mūsu referentiem par viņu ieguldīto darbu. Es vēlētos pateikties arī valsts sekretāram Urībēm un komisāram Almuņam par viņu prezentācijām. Es vēlētos pateikties viņiem par to, ka viņi atbalsta mūsu projektu. Jāatzīst, ka tad, kad eh, Eiropas parlamenta priekšādātājs Buzeks uzsāka šīs debates, kad jūs eh, Strasbūrā pirms dažām nedēļām mums par to pavēstījāt, tad uh, Īstenībā es eh, visai pesimistiski raudzījos uz eh, Eiropas enerģijas kopienas izveidi, taču tagad eh, redzu, ka lielākā daļa no uzdotajiem jautājumiem ir atbildēti. Redzu, ka šis projekts kļūst reāls un saredzams. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varēsim atrisināt energo jautājumus nākotnē Eiropas Savienībā. Šodien vēlētos likt uzsvaru uz uh, ko tādu, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks, proti sociālais aspekts. Mēs to nedrīkstētu aizmirst. To vajadzētu paturēt prātā, domājot par visām turpmākajām aktivitātēm. Vienotas telpas izveidē, enerģijas regulēšana ir saistīta ar dažādiem pasākumiem. Tirgus liberalizācija, ir jāpanāk, un tai ir jānoved pie visa Eiropas enerģijas tīkla, kas būtu modernizēts un uzlabots. Cēnu noteikšana ir jārealizē tad, kad eh, tirgus nespēja noteikt sociāli akceptējumus cenu līmeņus, ir īpaši pašreizējās krīzes apstākļos. Ir jādod iespēja privātajiem ekonomiskajiem operatoriem investēt infrastruktūrā. Šis jautājums ir jāskata vienoti, gan no operatoru viedokļa, gan arī no Eiropas pilsoņu viedokļa. Jautājums ir par to, vai korporācijas iestāsies šajā kopienā, izturoties solidāri pret patērētājiem, kuriem ir vajadzīgi šie pakalpojumi. Vai korporācijas vai lielie uzņēmumi akceptēs eh, Eiropas Savienības uzraudzību pār eh, viņu tirgus politiku. Korporācijām ir jāsaprot, ka šis modelis neparedz izņēmumus. Ja uzņēmums nepieļaus šādu kontroli, tas kļūs par personu non grata. Tādējādi šim uzņēmumam radīsies trūkumi salīdzinām ar citiem uzņēmumiem. Ekonomiskiem operatoriem ir jāsniedz sabiedrībai vismaz tikpat daudz, cik uh, tie ir paņēmuši no sabiedrības. Galu galā mūs, uh, mums ir jādomā par mūsu pilsoņiem. Spriežot par uh, šādu priekšlikumu, mums ir jānodrošina, lai tām nebūtu negatīvas ietekmes uz sociālo dimensiju. No pakāpojuma viedokļa ir pilnīgi skaidrs, ka zināmos Eiropas reģionos tie uzlabosies. Tādos reģionos, kuru vēsturisku iemeslu dēļ uh, infrastruktūra ir bijusi slikta un uh, ir uh, bijis slikts pārklājums ar dažādiem enerģijas veidiem. Mums ir jānodrošina, lai energo pakalpojumi kļūtu lētāki mūsu pilsoņiem, ir jāoptimizē tirgus, ir jānodrošina laba cenas un kvalitātes uh, saistība. Lielas paldies, bet jūs esat jau pārsniedzis savu laiku. Tagad no Zviedrijas parlamenta per Olunda kungam vārds. Paldies! Paldies par tiešām interesantu stāstījumu. No Zviedrijas viedokļa ir svarīgi, lai Eiropa nekavētos ar investīcijām nākotnē. Mēs eh, domājam par elektrostacijām, ko mēs pašlaik gribam celt, bet tās darbosies tikai pēc 30-40 gadiem. Tieši tāpēc ir svarīgi investēt eh, tādā enerģijā, kas mums šķiet ilgspējīga šodien, tātad bioenerģija, vēja enerģija un tā tālāk. Eiropā mums ir jāstrādā kopā arī pie investīcijām tīklos, tā lai mēs nodrošinātu elektrības ražošanu visās valstīs. Zviedrijai ir laba situācija, jo mums ir ļoti daudz uh, ilgspējīgu resursu. Mēs labprāt tos nodotu citām valstīm, taču, lai to darītu, ir jānodrošina labāki elektrosavienojumi starp mūsu valstīm. Mums ir jānodrošina līdzsvars starp dažādiem atjaunīgās enerģijas veidiem, tā lai mēs varētu eksportēt enerģiju no Zviedrijas vējainā laikā un savukārt importēt elektrību no citām valstīm, kad tas ir vajadzīgs. Investīcijām Eiropā ir jābūt virzītām uz tādu kā supertīklu, kurā būtu apvienotas visu dalību valstu elektrosistēmas. Ir izteikti brīdinājumi par uh, kodolu enerģijas izplatība Eiropā. Protams, ir ļoti daudz neatrisinātu problēmu attiecībā uz kodola enerģiju, proti var būt avārijas. Ja būtu avārija kādā no kodola elektrostacijām vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tad tas ietekmētu visas dalībvalstis. Arī kodola atkritumiem nav nekāda risinājuma. Neviena valsts nav atradusi pietiekamu labu risinājumu šai problēmai. Tieši tāpēc mums vajadzētu domāt prātīgi par kodola enerģijas izmantošanu. Mēs uzskatām, ka ir vairāk jāinvestē atjaunīgos enerģijas avotos. Eiropas sadarbībai enerģētikā ir jābūt balstītai uz supertīklu, tā lai varētu uh, nodrošināt elektrības apmaiņas starp visām dalībvalstīm, kā arī ir jādomā par atjaunīgajām enerģijām. Lielas paldies! Paldies par jūsu izklāstu! Tagad neder Hevas kundzei vārds, viņa pārstāv Eiropas parlamentu. Priekšsādātāja kungs, godātie kolēģi, ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama patiesa kopīgā politika eh, enerģētikas jautājumos, eh, un par to mums vēl atgādina pēdējā krīze. Mums ir jānodrošina Eiropas Savienības enerģētiskā neatkarība. Uh, tā tiks garantēta, ja mēs nodrošināsim aizmuguri gan iekšējos jautājumos, gan tiks atrisināt ārējie jautājumi. Ir nepieciešams, lai dalību valsts vienojas par politikas koordināciju un atsakās no savām domstarpībām. Ir jāuzlabo koordinācija, jāpievērš lielāku uzmanību reģionāliem starpsavienojumiem, lai nodrošinātu piegāžu diversifikāciju un resursu diversifikāciju Uh, kad dalību valstu koordinācija tiks uzlabota, svarīgi šajā jomā ir arī padziļinātā sadarbība. Tieši šajā jomā dalību valstu parlamentu loma pieaug un tā palīdzēs mums nodrošināt lielāku saskaņotību starp likumdošanas aktiem un to īstenošanu. Tagad par ārējām attiecībām. Šeit ir jāņem vērā gan daudzpusējās, gan divpusējās attiecības. Mums ir vajadzīga patiesa ārpolitika enerģētikas jomā, un šeit Katrīnai Aštonai ir jāspēlē sava loma, jāizmanto mūsu priekšā stavošās iespējas Uh, izstrādājot un aizstāvot Eiropas kopējo enerģētikas politiku. Mums ir jādefinē kopīgas prioritātes, kopīgi mērķi un līdzekļi, kā tās sasniegt. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību Donavas stratēģijai, kurā ir iesaistīts gan Eiropas Savienības dalībvalsts, gan valsts, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts. Mums ir jādomā par strateģiskiem mērķiem. Mēs, protams, nevaram būt utopisti. Ir grūti cerēt, ka dalību valstis attieksies no privileģētām attiecībām ar trešajām valstīm, bet tam nevajadzētu kavēt mūsu kopējās Eiropas Savienības enerģetikas politikas veidošanu. Mums ir uh, nolīgumos skaidri jāiekļauj normas par energopiegāžu drošību un par energoresursu tranzītu tīkliem. Es arī vēlētos apsveikt šo iniciatīvu veikt sasaukt mūsu kopīgo sanāksmi, jo tieši sadarbībā ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem mēs varam veikt vienu soli uz priekšu, veidojot kopīgu un skaidri definētu politiku. Paldies! Liels paldies! Es vēlētos jums atgādināt, ka mūsu debatas vēro pilsoņi. Galerijās ir eh, jauniešu grupa, ir arī citi klausītāji. Mūsu deputāti uzaicina apmeklētāju grupas uz parlamentu. Un mēs eh, ļoti priecājamies par dalībniekiem, par eh, klausītājiem, klausītāju galerijās. Tagad dodu vārdu Titskeviča kungam, kas pārstāv Polijas parlamentu. Priekšsēdētāji. Es eh, Atvainojos par to, ka es runāšu par detaļām, nevis par vispārīgiem jautājumiem. Gribētu runāt par atkritumu apsaimniekošanu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski. Pirmkārtām mums ir jādomā par to, kā tikt vaļā no atkritumiem un par to, kā mēs varētu no šiem atkritumiem radīt enerģiju. Vakar jau par to izteicos. Es runāju par biomasas izmantošanu enerģijas ražošanā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu iz, izmantot pietiekami daudz resursu, iztērēt pietiekami daudz naudas, lai domātu par atkritumu otrreizēju izmantošanu un uh, atbrīvošanos no atkritumiem. Taču mums ir jādomā arī par hierarhiju investīciju izmantojumā šajā jomā. Nākamais konkrētais jautājums, par ko vēlējos runāt, ir eh, vietēja atkrituma apstrāde. Piemēram, sausas dūņas vai plastmasas atkritumi - veids, kā tikt galā ar tiem eh, vietējā līmenī. Šajā sakarībā mums vajadzētu arī domāt par energoefektivitāti Lielas paldies! Nākamais runātājs - īrijas parlamenta pārstāvis Kavīniekungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos izteikt vairākus komentārus, pirmkārtām par energodrošumu, un es vēlētos uzsvērt to, ko teica gan padome, gan komisija. Proti, starpsavienojuma nozīmī nevajadzētu novērtēt pārāk zemu. Vairāk kā 4 miljardi eiro ir paredzēti Eiropas Savienībā šim nolūkiem eh, šogad un arī eh, iepriekšējā gadā gāzei un starpsavienojumiem, taču es uzskatu, ka nākotnē mums vajadzēs vēl vairāk resursu. Mazas valstis kā īrija eh, plāno eksportēt atjaunīgo enerģiju Eiropas Savienībā un tādējādi mums ir vajadzīgs arvien vairāk starpsavienojumu, lai mēs varētu realizēt šos mērķus. Galvenais mērķis attiecībā uz starpsavienojumiem un atjaunīgo enerģiju ir tas, ka mums ir jārīkojas kopīgi. Ir kopīgi jāsagatavo plāns uh, enerģijas nozarei nākotnē. Mums ir jāļauj valstīm uh, veikt attīstību tur, kur uh, šīm valstīm ir potenciāls vai nu klimata dēļ, vai arī um, politikas dēļ, proti tiek akceptēta kodolenerģija, vai tā netiek akceptēta tā kā manā valstī, taču galvenais ir tas, ir jāļauj valstīm rīkoties tur, kur tās eh, darbojas vislabāk, kur tām ir vislabākie rezultāti. Un pēc tam šos resursus varētu realizēt kopējā tirgū, kur ir um, 400 miljonu cilvēku. Mums ir jādomā par starpsavienojumiem, mums ir jādomā par uh, Eh, tādiem starpsavienojumiem, kas varētu dot labumu visai Eiropas Savienībai. Un es gribētu šo, uzsvērt šo punktu arvien vairāk. Tādējādi esmu nonācis pie koncepcijas, eh, kas tika izstrādāta jau pirms 4-5 gadiem, proti supertīgli jēdziens. Mm, valstis ir darbojušās kopā pie divpusējiem eh, projektiem, pie vairāk, vairāku pušu projektiem. Uh, bet es uzskatu, ka šeit vajadzētu iesaistīt gan padomi un komisiju, jo neviena valsts šik, tik lielu projektu nespēja finansēt viena pati, un es gribētu dzirdēt atbildi no komisijas puses šajā jautājumā. Ja runa par konkurētspēju, tad es akceptēju to, ko teica komisijas pārstāvis. Protams, mums ir jādomā par iepriekšējiem monopoliem, par agrākajiem monopoliem, par lielajām uh, elektrokompānijām, kurām ir plaša tīkla infrastruktūra un kuriem ir arī liela ražošanas kapacitāte šajās valstīs, bet ko īsti komisija dara, lai veicinātu konkurētspēju? Pēdējais, ko vēlēs pieminēt, ir biodegviela. Katra valsts, tā skatā arī manējā, rada savu politiku un savus tiesību aktus par biodegvielu. Mums ir biodegviela degvielas eh, pienākumi attiecībā pret eh, dīzeļdegvielu un benzīnu, un tā ir noteikti pozitīva attīstība. Taču šķiet, ka visas valstis īsteno atšķirīgus tarifu režīmus, tā lai atbalstītu biodegvielas izmantojumu savā valstī, taču tas runā pretī kopējā tirgus principiem, un es gribētu dzirdēt arī komisijas un padomis mm, domas par šo jautājumu. Uh, Liels paldies kolēģim. Tagad dodu vārdu Zaļevskas kundzei, kas pārstāv polijas seimu. Dāmas un kungi, es eh, turpināšu to, ko tikko pieminēja mans kolēģis no īrijas. Daudzos gadījumos mēs viņiem piekrītam, kaut gan dažkārt mēs norādam uz šķēršļiem. Uh, kas mums ir jāpārvēra kopējās enerģijas politikas īstenošanā. Tomēr uzskatu, ka tas viss ir pozitīvi. Ja mēs redzam šos šķēršļus, ja mēs par tiem runājam, tad mēs varam izstrādāt kopēju stratēģiju. Domājot par resursiem un atjaunīgo enerģiju, tad eh, tas mums ļaus eh, ne tikai aizsargāt vidi un mūsu bērnus, bet tas arī ir viens no mūsu politiskajiem mērķiem. Tas jau vairāk kārt ir uzsvērts mūsu diskusijās. Eiropas Savienība arī kļūs neatkarīgāka enerģijas jomā. Ja tā tas ir, un ja mēs papētam situāciju vairākās valstīs, vai tas nenovedīs pie energoražošanas uh, ārpus Eiropas Savienības? Tādā veidā mēs nevarēsim realizēt mūsu vidas mērķus, un mēs nebūsim neatkarīgi enerģijas jomā. Darba grupas ziņ trešās darba grupas ziņojumā par to netika runāts. Es neuzskatu, ka mēs varētu automātiski nodot enerģiju ris risinājumus citām valstīm un reģioniem. Tādām valstīm un reģioniem, kur geogrāfiskie un klimata apstākļi ļauj ražot enerģiju no atjaunīgiem avotiem. Tas rada liels problēmas jau mūsdienās. Mēs arī uzskatām, ka mūsu pienākums investēt atjaunīgos enerģijas avotos ir atkarīgs no iedzīvotāju maksātspējas, kas ir ļoti būtiski krīzes laikā. Paldies! Nākamais runās Itālijas senāta pārstāvis Andē, Andrejā Flutero. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es uzklausīju trīs stāstījumus. Visrūpīgāk klausījos tieši trešajā ziņojumā. Es piekrītu par konkurētspējas un energodrošuma grupu secinājumiem, taču, kā jau es teicu vakar darba grupā, mani nedaudz uztrauc pārāk lielais uzsvars, kas tiek likts uz CO2 izmešiem, kas tiek izmantots par pamatu ilgtspējīguma izmērīšanai. Nezinu, vai Eiropas Savienība darbojoties ar tik mazu globālo līmeni, globālā līmenī, vai mēs varēsim sasniegt mūsu vidas mērķus. Mums ir jādomā par ķīmisko vielu izmešiem. Tiem ir ļoti negatīva ietekme uz vidi un uz mūsu veselību. Man šķiet, ka mēs pārspīlējam CO2 izmešu nozīmi. Mēs ne pievēršam pietiekami daudz uzmanības eh, ķīmijas industrijai un tās izmešiem. Es uzskatu, ka šī CO2 izmešu izmantošana ilgspēj, kā ilgspējīguma kritērijam, manuprāt, nav pamatota. Es vēlētos izteikties arī par Lopeskunga komentāriem. Mums ir jādomā par finansējuma avotiem. Protams, ka ietaupīšana nozīmē daudzas lietas. Tas nozīmē, piemēram, izslēgt gaismas, bet tas noz var nozīmēt arī ražošanas palielināšanu. Mums ir jādomā par visiem šiem aspektiem, lai nodrošinātu, ka mēs saglabājam mūsu sociālās eh, priekšrocības. lielās eh, CO2 izmešu radītājas eh, valstis netika pieminētas. Mums ir jādomā par mūsu konkurētspējas saglabāšanu. Es gribētu teikt, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot elektrību kā vienu no galvenajiem enerģijas avotiem, un tad mēs varētu arī stiprināt mūsu energoefektivitāti. Lielas paldies! Tagad uh, Polijas senāta pārstāvis Vidbroha kungs. Lielas paldies, priekšādētāji! Esmu Eiropas konventa biedrs, biju Eiropas konventa biedrs, un es atceros, cik daudz mēs runājām par to, lai Eiropu padarītu tuvāku tās pilsoņiem. Runājām arī par energo drošumu. Tieši tāpēc es vēlētos jums pateikties par šo iespēju izteikties par šiem tematiem šeit, šādās kopīgās debatēs. Liels paldies par iespēju parunāt par to, kā tiek veidota Eiropas eh, Savienības kopējā enerģijas politika. Tā mums visiem ir ļoti svarīga, ja mēs vēlamies izrādīt viens otram solidaritāti. Mēs runājam par ilgtermiņa perspektīvām. Mēs runājam par to, kas attiecas uz jauniem enerģijas avotiem, uz energoavotu dažādību, uz starpsavienojumiem. savienojumiem avotu neatkarību. Protams, mēs nedrīkstam aizmirst arī par vīdes aizsardzību un efektivitāti, taču mēs runājam arī par mehānismiem, par tiešsaistes reaģēšanu, par uh, kon er, enerģijas kontroli. Es vēlētos uzdot jautājumus mūsu viesiem. Uribes kungam un komisijas viceprezidentam Hokinam Almuņiem. Mēs runājam par Lisabonas līgumu, lai šīs sarunas sākām tieši ar to. Un es gribētu jautāt, vai ar nosacījumiem, kas ir iekļauti Lisabonas līgumā, pietiek? Vakardien sanāksmes sākumā Eiropas parlamenta priekšēdētājs Ježijs Buzeks runāja par nepieciešamību veidot jaunu tiesību hartu, kur tiktu noteikts eh, pienākumu minimums. Mūsu kolēģi runāja par iespējamo mini līgumu enerģijas jomā. Tādējādi mēs varētu padziļināt mūsu sadarbību enerģijā. Piers Lakijē pieminēja dažādas bāžas, kas ar to ir saistītas. Tāpēc rodas jautājums, vai Lisabonas līgumā realizēšanas problēmas neatkārtosies, ja tiktu pieņemts vēl viens līgums. Mans jautājums ir šāds. Vai jūs uzskatāt, ka mums ir vajadzīgi jauni papildu risinājumi? Pieredze rāda, ka ne tikai nosacījumi un dokumenti ir būtiski. Pats svarīgākais ir vēlme rīkoties. Esam pieredzējuši situācijas, kad ir bijis pietiekami daudz nosacījumu, bet nav bijis vēlmes rīkoties, un tāpēc nekas neizdevās. Paldies, Sešpuņjā no Francijas. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Uzklausījām um, uh, jūs uzaicināto ekspertu izcilos ziņojumus Vakar viņi mums stāstīja par dažādām padziļinātās sadarbības iespējām, uh, enerģētikas kopienas uh, ziņā to veidojot līdzīgi Schengenai, Schengenas zonai un par iespējām sliegt jaunu līgumu šai jomā. Šodien mēs uzklausījām darba grupu referentus un Eiropas komisijas un Spānijas prezidentots pārstāvis. Situācija dalību valstīs ir atšķirīgas, mēs nedrīkstam izslēgt nekādu enerģijas veidu, tā skaitā arī kodolenerģija, kas rāda mazus CO2 izmešus. Tāpat jādomā arī par CO2 uzglabāšanu un uzkrāšanu. Mums ir jādomā par piegādes drošībām un par starpsavienojumiem. Protams, arī konkurētspēja ir svarīga un arī tas, lai patērētāji un uzņēmumi būtu informēti par iespējām tuvākā un ilgākā nākotnē. Uh, protams, ir nepieciešama politiskā griba un uh, arī vēlme veikt pētījumus un izstrādāt jaunās tehnoloģijas kopīgiem spēkiem, runājot par visiem enerģijas uh, resursiem, bet arī par uh, uzglabāšanas uh, kapacitāti, jo tad, kad mums būs spēja uzglabāt enerģiju, mēs uh, būsim uh, apsteiguši konkurentus. Mēs tāpat nedrīkstam aizmirst vēl vienu jautājumu, par ko netika runāts, ir par to, kā attiecīgais enerģijas veids ietekmē vidas situāciju un cik tas ir pieņemams mūsu līdzpilstoņiem. Mēs nedrīkstam aizmirst nevienu aspektu šai sakarā. Uh, Un noslēgumā priekšstādātāja kungs es vēlējos norādīt, ka enerģētikas resursu pārvaldīšana ir labākais, labākā garantija uh, tam, kā mēs spēsim pārvarēt krīzi. Ir jāsamazina CO2 izmeši visās valstīs. Uh, runājot par konkurētspēju, šobrīd trešā paketa Francijā tiek transponēta, ņemot vērā valsts specifisko situāciju. Un es gribētu atbalstīt priekšstādātāju Urības nu pat teikto, ka vairāk ir jautājums par finansēm, nevis par tiesību instrumentiem. Un tā tad ir jādomā par finansējumu, vai tas ir tirgus finansējums, valsts investīcijas. Arī šo jautājumu es gribētu uzdot Uribes kungam, jo tas ir ļoti svarīgs pamat jautājums līdztekus tiesību aktiem. Es vēlējos arī pateikties par šie sanāksmes organizēšanu šodien, jo tā ir tiešām ļoti interesanta. Thank you. Liels paldies! Un tagad Lietuvas parlamenta vārdā Stankevičus kungs. Paldies priekšsādātāji! Vakardienas eh, diskusijas, arī šodienas sarunas ir uzsvērušas to, ka mums trūkst politiskās gribas lai izveidotu kopīgu e, Eiropas energotirgu un lai veidot šo kopējo politiku. Buzeka kungs, e, kā e, šīs te sanāksmes vadītājs ir nācis klājā ar īstajā brīdī ar šo te iniciatīvu, lai veicinātu politiskās gribas izveidi, lai Eiropa būtu patiešām īsta energo kopiena. Šī te iniciatīva ir nos, nospraudus mērķus kopienai. Tātad kopējais energo tirgus, kopējā energo politika, kā arī energo drošība. Eiropas parlaments un nacionālie parlamenti ir pārstāvēti šajā sanāksmē un tiem ir jākļūst par šīs politiskās gribas ģenerātāriem. Lietuvas delegācija atbalsta mērķus eh, piedāvātajā energo kopienā. Un mēs gribētu, lai šī sanāksme nosūtītu skaidru politisku vēstījumu attiecībā uz šo laikā nākušo iniciatīvu. Paldies priekšsēdētāji! Paldies! Nākamais runātājs pārstāv Čehijas senātu Bisakungs. Priekšsēdētāji, kolēģi, katra valsts cenšas atrisināt savas energo problēmas tā, lai uh, kaut kādā veidā e, pieliktu savas pūles arī vispārējām mērķim. Tas ir samazināt globālo sasilšanu un izmantot resursus pēc iespējas labāk. Čehijai nav īpaši e, labvēlīga situācija attiecībā uz atjaunojumiem e, resursiem, jo mums nav daudz vēju, nav pietiekoši saules gaismas, un mūsu teritorija nav pietiekoši liela lai piedāvātu liels biomasas resursus, un tam dēļ mēs esam izskatījuši savu attieksmi pret uh, atomenerģiju, uh, kas ir brīva no uh, oglekļa emisijām. Uh, Un tāpēc es brīnos eh, par to, ko teica eh, Zviedrijas pārstāvis. Tā ir valsts, kurā ir liela eh, tehnoloģija un kodolreaktoru pieredze. Un es domāju, ka mums nav jābiedē cilvēki sakot kaut ko pret atomenerģiju. Tas nebūtu korekti. Cilvēki, kas netic atomenerģijai, rada Mm, šaubas par to, eh, ka notiek patiešām globālā sasilšana, jo mēs nevaram atteikties no te tehnoloģijas, kas var patiešām samazināt CO2 izmešus. Tāpēc es domāju, ka mūsu cīņa pret globālo sasilšanu nebūtu, nav nopietna ar tādiem paziņojumiem. Paldies! Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu paceliet zilo kartīti. Mūsu kolēģis no, nu, no Grieķijas jau, jau ir uzdevis jautājumu mūsu runātājiem. Tātad, ja jums ir jautājums, lūdzu paceliet kartīti, un tātad jūs varēsiet uzdot papildu jautājumu. Kā kolēģis Jā, lūdzu. 30 sekundes jums ir lūdzu. Paldies! Es gribu runāt par to, ko teica Fratēro kungs. Eiropa arvien kļūst eh, vienotāka, mēs pārējām no direktīvām uz regulārumu un mums tas ir jādara, lai panāktu vienotu energotirgu. Vai CO2 samazināšana ir tas pareizais ceļš? Ja mēs skatāmies uz emisijām uz katru iedzīvotāju, tad tas nozīmētu, ka tātad 500 miljonu iedzīvotāju nepiedalās šajā te Es, priekšsēdētājs, es neredzēju jūsu vārdu, vai jūs varētu nosaukt sevi? Eh, Roberto Tortori no Itālijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Kundze, lūdzu, mm, pārst... Mm, nosauciet savu vārdu. Paldies. Eh, Tospī kundze, es pārstāvu Zviedrijas parlamentu. Man drīzāk ir komentārs, nevis jautājums. Uh, Zviedrijas pozīcija par atomenerģiju vēl nav skaidrs. Un eh, parlamentā jūnijā notiks balsojums. Priekšlikums ir tāds, ka mums ir jāturpina izmantot atomstācijas un tiks būvēts jauns. Mans eh, kolēģis. E, varbūt e, mums ar kolēģi atšķiras viedokļi, un tas pierāda, ka arī citās valstīs ir tieši tāda pati situācija. Mēs uzskatām, ka atomenerģija ir alternatīva Zviedrijai. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs lūdzu stādieties priekšā. Filips Turtelie, Francijas parlamenta deputāts. Paldies priekšsēdētāji, kad mēs redzam, kāds īpatsvars ir nacionāliem nodokļiem dažādu energoresursu cenā, vai mums nevajadzētu padomāt par nodokļu harmonizāciju šai jomā, jo ja pat uh, mēs veidojam vienotu tirgu, tad uh, bez nodokļiem to mēs nepanāksim. Paldies! Paldies par jautājumu. Nākamie jautājumi vai vēl kādi ir? Jā, lūdzu, kundze. Kristiāna Prūne. No Austrijas parlamentā. Man ir jautājums eh, tiem, kas runāja par kodolenerģiju, kas būtu kā risinājums klimata pārmaiņām. Cik ilgi jūs ticēsiet, ka kodolenerģija ir risinājums? Cik daudz gadus vai gadu desmitus jūs to darīsiet? Un vai jūs uzskatāt, ka ir saprātīgi daudz naudas investēt šajās tehnoloģijās un uh, nevis tā vietā, lai mēs uh, varētu izmantot šo naudu ilgtspējīgākiem risinājumiem? Neskatoties uz šādām pamatargumentiem, kas tiek izmantoti kodolenerģijas aizstāvībai. Paldies! Liels paldies! Nākamais jautājums, vai vēl ir kādam? varētu būt jautājums arī kolēģiem zālē. Mums var būt pilnīgi atvērtas diskusijas pašiem savā starpā. Vēl divi jautājumi, jā, lūdzu. Казвам се Никола Белишки от парламента. Nikola Beliški no Bulgārijas parlamenta. Es gribētu uzdot šādu jautājumu. Vai jūs uzskatāt, ka pēc vienotā Eiropas energotīkla, tagad tas tiks izveidots, un pēc e, tām, ka tiks ieviesti atjaunojumi energoresursi, vai mums būtu jādomā par citiem resursiem, kas būtu kompensējošā kapacitātei, piemēram, e, kad vēja pārka, teiksim, nespēja darboties. Paldies! Thank you. Next. Paldies, nākamais kolēģis. Paldies! Liels paldies! Es arī esmu no Austrijas parlamenta. Uh, Es pievienojos Austrijas parlamenta kolēģei, tad ir jautājums par naudu, eh, kas Eiropā tiek investēta kodolenerģijā. Eiratoma līgums. Vai komisija šeit saskata iespēju tādu pašu summu, mm, domājot par līdzvērtīgām iespējām? Tātad eh, te ir runa par vienu miljardu eiro investēt eh, atjaunīgās enerģijās un ilgspējīgos resursos. Thank you very much. Paldies, kolēģi! Bija mums te daži jautājumi saistīti ar ātomu stacijām, kas tika uzdoti jums visiem. Varbūt kāds vēlas atbildēt. Lūdzu, vārds eh, ir eh, dots jums par ātomenerģiju. Tātad, vai mums ir jāiegulda šajā nozara? Jā, lūdzu. Uh, Ja tā ir atbilde, tad vismaz viena minūte. Tā nav atbilde. Es gribu pats uzdot jautājumu par Zviedrijas pārstāvjiem. Mēs runājām par atomenerģiju. Ja mēs to visu atslēdzam un izmantojam tikai atjaunojamo enerģiju, tad cik ilgi laiks paies, līdz mēs, mm, tam, līdz mēs nonāksim līdz tam? Kolēģi, es gribētu jūs lūgt. Šī ir ļoti interesanta diskusija par atomenerģiju. Un katras dalība valsts um, kompetence ir uh, izlemt, kāda būtu enerģijas uh, šī um, kombinācija. Mēs runājam par saviem stimuliem, par to mēs runājam par nepieciešamību, kas rodas no vidas aizsardzības, ne tikai klimata problēma, problēma bet vispār vidas aizsardzība. Tātad īs atkritumiem un tā tālāk. Es domāju, ka mums nevajag koncentrēties šodien uz šo konkrēto jautājumu. Atstāsim to atvērtu mūsu dalību valstīm. Un iespējams šodien būtu, tas būtu vislabākais risinājums. Un tagad es gribētu dot vārdu, bet eh, jūs jautājums nav par atomenerģiju. Jā, lūdzu. Lūdzu, lūdzu vārdu. Es gribēju tikai izteikt piekrišanu jūsu, nu pat izteiktajam komentāram. Vairāk neko. Paldies! Jā, vispirmām kārtām es arī gribēju piekrist jūsu piezīmē, taču es gribētu uzdot eh, kādu jautājumu par pavisam citu tematu. Ja mēs runājam par eh, visām šīm debatēm, tad mums ir jādomā par to, kāda risinājuma mums īsti ir. Es uzskatu, ka mēs visi esam vienisprātis, ka Un viens no galvenajiem risinājumiem ir atjaunīgās enerģijas. Es uzskatu, ka šeit vispār nav nekādu šaubu. Atjaunīgās enerģijas, izņemot biomasu, kurā ir dažādas citas problēmas, ir saistāmas ar divām visam skaidri saprotamām problēmām. Pirmām kārtām mums ir jādomā par to, kā šīs enerģijas, kā šos resursus varētu uzglabāt. Ja mēs uh, vēlamies um, izmantot atjaunīgās enerģijas vairāk nekā pašlaik, tad mums ir jādomā par um, um, īpaši par ūdens spēkstacijām. Mēs uh, nerunājam pietiekami daudz par problēmām, kas ar to ir saistāmas. Mēs īsti nezinām, kas var notikt uh, gadījumos, ja būs zemestrīces vai kādas citas dabas katastrofas. Nākamais ir e, elektrības ražošana un koncentrēšanās tieši uz elektrību. Kā jau vakar tika minēts, elektrība ir tikai viena e, neliela daļa no enerģijas. Lielāko daļu veido tieši dažādas degvielas. Priekšsēdētājs, es jūs pārtraucu. Eh, vēl pēdējās uzrunas no mūsu eh, runātājiem Marins Oribe skunks, kas pārstāv padomi un arī esošo prezidentūru Eiropas Savienībā lūdzu. Lielas paldies! Paldies priekšādātāji! Paldies visiem par komentāriem, jautājumiem. Ārkārtīgi interesanti un konstruktīvi bija šie komentāri kā daļa no diskusijām par Eiropas energo paketi. Es izteikšu dažus noslēguma komentārus. Pirmkārt, mēs visi zinām, ka energodrošība mums ir radījusi lielas bažas. Un, protams, tas nav nekas jauns Eiropas Savienībā. Tradicionāli mēs esam bijuši ārkārtīgi atkarīgi no ārvalstu energo uh, avotiem 60%, pat 80% dažās dalību valstīs, eh, konkrēti attiecībā uz gāzi. Šī te atkarība ir kļūsi par lielu problēmu, kā to pagājušajā gadā pierādīja gas, gāzes piegādes krīze, kas pievērsa visu valstu uzmanību. uzsver to, cik eh, bīstam ir būt atkarīgam no viena piegādātāja. Pat ja, ja 80% gāzes tiek piegādātas no citas valsts, tad, eh, tad tā ir milzīga problēma. Viens veids, kā mēs varam to risināt, ir izveidojot iekšējo tirgu, kas darbotos, eh, darbotos efektīvi. Tas mums ļautu dažādot piegādes veidus. Uh, Atkarība e, tātad 80% apmērā dažās valstīs e, ir pat simtprocentīga atkarība šur un tur. E, tā, tā, tā, tad, tā ir pirmā problēma. Un tālāk vietējie resursi, resursi tātad atjaunojumie resursi un energoefektivitātes uzlabošanu. Spānijas prezidentūrai viena no prioritātēm bija palielināt energodrošību. Tāpēc e, padomē martā mēs runājam par investīcijām šajā jomā, un es gribētu izmantot izma iespēju pateikties Eiropas parlamentam par konstruktīvo dialogu dažos pēdējos mēnešos lai mm, garantētu gāzes drošību, kura cerams būs eh, arī vienošanās eh, elements mūs, eh, šomēnes, ko mēs noslēgsim ar Eiropas parlamentu. Uh, Cerams, ka mēs varēsim vieglāk ieviest komisijas politiku šī gada otrajā pusē. Un visos starptautiskajos formos un uh, akcijās mēs varam veicināt sadarbību eh, energodrošības jautājumos. Viens jautājums, kas eh, rada liels bažas, ir finansējums. Paņāna kungs jau to minēja. Infrastruktūra būs viena no tām jomām, kur tie, kas cieta no infrastruktūras izveidošanas, nav tie, kas e, vienmēr saņem labumu no tehnoloģijām. Un tāpēc energotirgum ir jāstrādā labāk, ir nepieciešama intervence, e, kad tiek atbalstīti kaut kādi projekti, kad tiek atbalstīti soļi pareizā virzienā. Uh, Tātad mums ir 10% mērķis attiecībā uz atjaunojumām enerģijām. Tas ir viens no mērķiem, kuru mēs nespējam sasniegt. E, dalībvalsts nespēja to sanākt, un vien no viens no lielākajiem izaicinājumiem ir paaugstināt uzticamību šādiem mērķiem. Un tomēr es domāju, ka mēs progresējam pareizā virzienā, bet mums vajag paaugstināt uzticamību, un to var veicināt fi ar finansu instrumentiem. Tātad mums ir prioritātes akcijas e, attiecībā uz finansējumu Eiropas līmenī, bet reizēm šīs te rīcības nav pietiekošas. Mums vajag lielāku, plašāku politiku attiecībā uz finansējumu Vēl mēs runājam par iekšējā tirgus nozīmību, par to, ka vajadzīga dalīšana, par to, ka politikas pastāv dažādas dažādās dalību valstīs un šī te, šis te sadalīšanas modelis ir iekļauts Eiropas energoliberalizācijas paketē un visas dalība valstis varēs to ieviest pēc eh, visdrīzākajā laikā. Santefesa kungs no Grieķijas uzdeva labu jautājumu par eh, cenu un energo tirgus liberalizāciju un to ietekmēšu cenām. Liberalizācija, eh, protams, sam, samazina cenas, bet varbūt drīzāk tās vairāk atspoguļo reālās izmaksas. tas, ka tiek radoti aiz, teiksim, aizsardzība mm, patērētājiem, tiek izveidot caur liberalizāciju, mēs varam izveidot īstu uh, vienotu tirgu, kur ir pareizas cenas un konkurence. Un tad jautājums par starpsavienojumiem arī ir ļoti būtisks. Ļoti grūti uh, pārveidot izolētus tirgus, pastāv monopoli šādās, šādos apstākļos un kad nav konkurences. Un regulēšana būtu nozīmētu zemākas cenas. Papildus tam mums vajag arī iekšējo tirgu, e, ka ne tikai kapitāls tiktu mobilizēts, bet arī preces un energo preces pašas par sevi. Arī regulēšana samazinājumam jā, jāsniedz pamudinājums energoefektivitātei, jo tā patiešām ir tas būtiskākā daļa šajā politikā. Par energoefektivitāti runājot, es gribētu atgriezties pie Flotēro sacītā. Tātad efektivitāte ir galvenais faktors, kas mums, jā, ar kuru mēs varam panākt emisiju samazinājumu, ja mēs gribam palielināt atjaunojumās enerģijas. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam izmainīt šo te mm, proporciju mūsu energo kombinācijā, bet Mēs uzskatām, ka energoefektivitāte ir galvenais rīks, ko mēs varam izmantot nākamajos gados, lai sasniegtu mūsu mērķus. Un efektivitāti nevar panākt vienkārši aicinot patērētājus taupīt enerģiju. Tas nozīmē arī tehnoloģijas atbalstu un labākas enerģijas izmantošanu racionālāku izmantošanu, pateicoties tehnoloģijas attīstībai. Es gribētu runāt par tehnoloģiju. Tehnoloģija ir vēl viena no investīcijas jomām. E, mēs atzīstam, ka tehnoloģiskā attīstība ir viena no tām jomām, kur ir liels tru, um, vājās vietas tirgu. Uh, pozitīvās šīs te ārējās lietas, eh, par kurām mēs runājam, mēs vēlamies izvairīties no pārklāšanās eh, finansējuma jomā. Mēs uzskatām, ka tehnoloģiskā attīstība ir ārkārtīgi būtiska. To mēs jau teicām mūsu rīcības plāna ietvaros, kas tiks izpildīts nākamajos mēnešos, kā arī Eh, dažādās eh, saistītās iniciatīvās tehnoloģijas, kā es konferences sākumā teicu, ir ļoti daudz, ko nosaka atjaunojumās enerģijās. Eh, tātad tiek nodrošināta ne tikai konkurence, bet arī patērētājiem tiek piedāvāts saprātīgas cenas, arī pārvaldītas tiek šīs tehnoloģijas piemērotā veidā. Uh, Nav tik daudz jautājums par glabāšanu, ko iespējams var atrisināt, bet par to, kur ražošanai jānotiek, piemēram, biomasas gadījumā, enerģija tā tad ir pārvaldāma būtu to vieglāk izdarīt, ja mums būtu vairāk starp savienojumu, un tad mums būtu iespēja pār, vadīt e, šos te enerģiju no dažādiem tirgiem. Ja ir mazs tirgus ar atjaunojamo enerģiju, piemēram, Spānijā mums ir daudz vēja enerģijas, apmēram 50% no visas enerģijas dažos uh, reģionos, bet tas tā nav visā valstī, bet mēs varam padalīties Mm, ar šiem pārpalikumiem eh, viss Spānijas eh, robežās, bet eh, to paši nevar teikt par visu Eiropas Savienību. Iespējams, ka ziemeļos ir vējš, dienvidos uh, saule, pa vidu biomasa, bet ja ir integrēts tirgus, tad uh, pārvaldība uh, kas ir ļoti liela problēma izolētiem tirgiem, tad šeit tā ir daudz mazāka. Uh, Tātad te, tehnoloģija palīdzēs e, mums iekļaut atjaunojamo enerģiju mūsu tīklos. Viens no jautājumiem bija par valstīm, kur ir daudz e, atjaunojamās enerģijas un kur ir skaidrs, ka to var iekļaut nacionālajos tīklos efektīvā veidā. dažādas glabāšanas tehnoloģijas, oglekļa uztveršana e, var palīdzēt mums tuvākajos gados arī. Tāpat kā tehnoloģijas, kuras var apvienot ar jau esošajām tehnoloģijām vai savietot ar tām. Integrācija, mūsu tīklu integrācija ir liels izaicinājums, jo šie tīkli nav starp, savā starpā savienoti, bet gan jau, ka mēs varam atrisināt šīs problēmas. Es negribu atkārtot Spānijas piemēru, bet, kā es sacīju, mēs spējam padalīties ar savu vēju enerģiju visā valstī, tā kā tas varētu būt labs paraugs visai Eiropai. Uh, Tātad tehnoloģija var sniegt risinājums. Atjaunojumā enerģija, kā, kāds jau teica, tā, mums, mēs visvairāk koncentrējamies uz elektrību, un elektrības ražošana būs viens no lielākajiem izaicinājumiem tuvākajos gados, ja mēs gribam sasniegt mērķus. Elektrības spēlē ļoti lielu lomu mūsu energo e, kombinācija. E, un mēs varam palielināt mobilitāti, teiksim, izveidojot, jeb attīstot elektromobīļus e, nākamajā desmitgadē. Apmēram 50% no energopatēriņa atbilst elektrībai, veido elektrību tieši. Mums vajag virzīties prom. Uh, no degvielas un citas enerģijas, kur uh, ir iesaistīta elektrība. Te bija lielisks komentārs, ka mēs nevaram vienkārši lūgt patērētājus, lai viņi par visu samaksā. Mums vajag arī uh, vajag pārvaldības sistēmas, um, kas mums ļautu izmantot enerģiju efektīvāk, lai mēs varam izmantot ražošanas pīķus. Uh, un patēriņu, lai to var visu var izsvērt arī izdevumu politikā un visbeidzot par CO2 uztveršanu un glabāšanu un fosil, fosilajām degvielām. Turmākajos gados mēs joprojām pie tā strādāsim strādāsim pie CO2 samazināšanas mērķiem. Glabāšanas e, tehnoloģijas būs ļoti būtisks, bet tās var tikai pastāvēt pateicoties attīstībai. Rosī kungs minēja par problēmām, teiksim, moderno transporta līdzekļu industrijā, kur mums jāsniedz risinājumi tā, eh, šo industriju problēmām, lai tās varētu būt eh, konkurētspējīgas. Un visbeidzot atbildēšu jautājumu par to, vai Lisabons līgums ir pietiekošs, lai mēs varētu atrisināt visas problēmas. Ar to nepietiek. Mums eh, vajag darīt vēl kaut ko vairāk. Viprata kungs jau lieliski izteicās uh, tā ir daļa no atbildes. Tātad mums vajag vēlmi rīkoties politis, bez politiskās gribas. Mēs, eh, mm, Nevaram izmantot tehnoloģijas. Mums vajag politisko gribu, noteikums un tā tālāk, jo bez tā mēs nesasniegsim mērķus. Tam jābūt eh, mūsu uh, tad mums ir jāveido politiskā griba e, Eiropas līmenī, balstoties uz konkurētspējas, ilgtspējības un e, pilsoņu labklājības principiem. Paldies par jūsu komentāriem. Uh, Es pateicos uh, Spānijas prezidentūras pārstāvim. Un tagad vārds Eiropas komisijas viceprezidentam Joakinam Almuņam. Paldies, priekšsēdētāji. Man uh, praktiski nekas nav piebilstams pēc tam, kad esmu noklausies Marina Urības teikto, jo es praktiski visām viņa teiktajām piekrītu. Uh, Uh, kad viņš sniedz atbildes uz uzdotiem jautājumiem un komentēja uzstāšanos. Bet ir daži punkti, pie kuriem es gribētu pakavēties vairāk. Uh, Eiropas, kāds Eiropas parlamenta deputāts runāja par to, ko dara Eiropas komisija, lai veicinātu konkurenci enerģētikas jomā Es, protams, šeit neuzskatīšu, neuzskatīšu visus konkrētos pasākums, jo to ir ļoti daudz, bet es gribētu norādīt tomēr, ka Nelijas Krosas uh, uzsāktā iniciatīva iepriekšējā komisijas pilnvaru periodā izvērtēt uh, sektoru, katru sektoru atsevišķi, it īpaši attiecībā uz elektrību elektrības ražošanas un gāzes nozari. Šeit iegūtā informācija ir ļoti svarīga. Mums mm, bija, ir jārīkojas mm, skaidri apzinoties situāciju šajos energosektoros, ir jāvēršas pret monospo stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Uh, virknē gadījumu. Un šeit es runāju ne tikai par tādiem mazpazīstamiem uzņēmumiem, bet arī par E.ON Vācijā vai EDF Francijā. Tie ir divi lieli energo uzņēmumi. Tika veikti konkrēti pasākumi, pieņemti konkrēti lēmumi, balstoties uz Nelijas Krūzes ierosinātā pētījuma rezultātiem. Uh, bet rezultāti bija ne tikai tādi negatīvi fakti, bet arī iespēja pārdomāt, izvērtēt priekšlikumus saistībā ar trešo enerģētikas paketi. Šie pasākumi, kas skāra arī citus iekšējā tirgus sektors, tādus kā farmācijas, produkti vai banku sektors. Šie pasākumi konkurences veicināšanai ļoti svarīgi, un enerģētikas, elektrības un gāzes nozari arī tie ir svarīgi un ir devuši konkrētus rezultātus, ir veikti konkrēti pasākumi. Tā kā varu jums apliecināt, ka mēs rīkojamies. Tāpat mūsu uzdevums ir kontrolēt valsts atbalsta sniegšanu. Šobrīd ir aktīvas debatas uzsākts par valsts atbalstu. Vai to iekļaut uh, run, saistībā ar uh, Eiropas līgumiem, kā valsts uh, atbalstu integrēt cīņā pret klimata pārmaiņām un kā kontrolēt, uzraudzīt šai atbalsta sniegšanas uh, mehānismus. Mēs tāpat arī strādājam pie kvotu sistēmas. Uh, tā stāsies spēkā pēc 2013. gada. Šīs emisiju kvotas vairs nebūs par brīvu. Būs paredzētas kvotu izsoles. Ir sektori, kurām ir liels enerģētikas patēriņš. Mums ir jācenš izvarīties no situācijas, ka šie sektori uh, pārāk uh, grūtā situācijā tiek nostādīti pēc tam, kad sāk darboties uh, emisijas kvotu izsoles sistēma. Uh, Tāpat nevajag arī pieļaut situāciju, ka puse no šādu energointensīvu uzņēmumu skaita pamet Eiropas Savienības teritoriju un pārceļ savu darbību uz citām valstīm. Un eh, ka šīs emisijas tiek veiktas ārpus Eiropas Savienības robežām un varbūt pat vēl lielākā mērā nekā tagad. Pēc Kyoto sistēma ir uh, grūti veidojama, par to liecina uh, arī Kopenhāgenes samita rezultāti. Ir grūti ņemt vērā visus uh, pastāvošos elementus, tādēļ mums ir jāīsteno konkurences politika, jāvēršas pret monopolu stāvokļa ļaunprātīga izmantošana pret karteļiem un jākontrolē arī valsts atbalsts sniegšanas sistēmu darbība. Mēs tāpat uh, piekrītam tām, ka ir nepieciešams padziļināt iekšējā tirgus integrāciju, it īpaši enerģētikas jomā, veidojot kopīgo energoresursu tirgu. Bet, lai to īstenotu, ir nepieciešami starpsavienojumi, un tādu šobrīd vēl trūkst. Protams, mēs virzamies uz priekšu šajā jomā, tiek izteikti cerīgi paziņojumi par mūsu vēlmēm virzīties uz priekšu, uz lielāku integrāciju, bet praktiskie rezultāti, diemžēl, ievērojami atpaliek. Kādēļ tas tā ir? Briseles institūcijas, Eiropas Savienība ar lielām grūtībām spēja pārvarēt šķēršļus, ko liek dažādu dalību valstu pretrunīgās intereses brīdī, kad ir jāapvieno resursi, kad ir jānodrošina starpstavienojumi, kad jāpāriet no skaistiem paziņojumiem pie konkrētas rīcības, situācija kļūst ar vien sarežģītāka. Šajā brīdī, diemžēl, risinājumu trūkst, un tādēļ mums jāturpina darbs pie šo problēmu izvērtēšanas Svarīgs jautājums arī ir iecerēto pasākumu finansējums. Dalību valstis tad, kad ir jāveic investīcijas uh, starp savienojumu īstenošanā, prasa, lai šīs investīcijas nodrošinātu Eiropas Savienība. Bet ja mēs palūkojamies uz Eiropas Savienības budžetu, proti parlamentu dialogā starp uh, Eiropas parlamenta budžeta komiteju un nacionālo uh, parlamentu budžeta komitejām, tad jūs varētu konstatēt, ka Eiropas Savienības budžets ir pārāk neliels, lai varētu nodrošināt nepieciešamo finansējumu uh, Uh, minētajiem pasākumiem, lai varētu īstenot starp savienojumu starp tikliem visā Eiropas Savienības teritorijā. Šo līdzekļu nepietiek. Protams, mēs varam darboties kā līdzfinansējumu nodrošinātāji ar Eiropas investīciju bankas starpniecību. Šī banka jau ir veikusi ievērojams investīcijas, aizņemoties līdzekļus tirgos. Bet uh, Uh, arī šajā jomā ir iespējas uh, sniegt uh, investīcijas ierobežotas, un šīs iespējas ierobežo tieši dalību valstis, kuras ir šīs bankas akcionārs. Tieši dalību valstis izlēma par to, ko Eiropas investīcija banka var finansēt un ko nevar finansēt. Un tas liecina, uh, Šī situācija liecina par to, ka šādus jautājumus nevar atrisināt tikai Eiropas Savienības līmenī ar tikai ar valsts publiskām investīcijām ir jāiesaista arī privātais sektors šajā procesā. Protams, varbūt šis nav tas brīdis, kad tas būtu vieglāk izdarāms, bet mums ir jādomā par ilgtermiņa risinājumiem. Mums ir nepieciešama politiskā grība, lai varētu pārvarēt politiskos šķēršļus, bet arī ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu. Apzinoties, ka Eiropas investīcija bankas un Eiropas Savienības budžeta līdzekļi ir nepietiekami. Un, protams, šeit arī politiķiem būtu savs vārds sakāms. Runājot tālāk par jaunajām tehnoloģijām, izskanēja ļoti saprātīgi priekšlikumi, ko varētu atbalstīt. Un es gribētu paust tikai vienu komentāru. Uh, šeit izskanēja tādi paziņojumi, ka uh, automobīļu sektorā uh, CO2 izmēšu samazināšanas politika ir nepamatota. Bet Eh, es gribu teikt, ka, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, šie pasākumi nav vienīgie. Ir vēl citi pasākumi, bet no šiem pasākumiem mēs nevaram izvairīties, lai arī ar tiem vien nepietiek, ja mēs gribam efektīvi ierobežot CO2 izmešus. Mums ir uh, jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti, lai sasniegtu Eiropas Savienības un starptautiskā mērogā izvirzītos mērķus. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs pieļausim smagu kļūdu, mēs apdraudēsim solidaritāti attiecībā uz nākošām paudzēm un arī uh, apdraudēsim šos klimata pārmaiņu novēršanas mērķus. Uh, jaunās tehnoloģijas ir svarīgākais instruments, kā mēs varēsim pārvarēt pašreizējo stagnāciju ekonomikas izaugsmas jomā. Tikai tā mēs spēsim nodrošināt mūsu konkurētspēju. Šeit es domāju attiecībā, mūsu konkurētspēju attiecībā ar industriāli attīstītām valstīm, tādām kā ASV, ir nepieciešams papildus uh, investīcijas tehnoloģijas jomā, uh, jāpaukstina šo investīciju efektivitāti, lai vērstos pret klimatu pārmaiņām un nodrošinātu mūsu konkurētspēju attiecībā pret jaunajām uh, ekonomikām. Un šeit ir runa ne tikai par enerģetikas jautājumiem, bet izaicinājums ir Eiropas Savienības turpmākā pastāvēšana. Tagad daži secinājumi par pašreizējo situāciju pēc jaunā līguma spēkā stāšanās. Protams, dalību valstīs ir katrā sava specifiskā situācija. Šeit ir dažāda attieksme pret kodolu enerģiju, uh, ir diskusijas arī par energoresursu struktūru. Tādēļ arī šeit Eiropas Savienībai nav nostājas uh, vienot uh, definētas tuvākai nākotnei. Katrai dalību valstī ir jāizlēmi par savu energoresursu struktūru, un uz šiem lēmumiem balstoties Eiropas Savienība pieņems lēmumus par eh, kopīga tirgus veidošanu un integrāciju šajā jomā. Tātad. Uh, Protams, šis uzdevums nav viegls, bet mums ir jāņem vērā reālā situācija, ka situācija ir atšķirīga dalību valstīs, gan e, resursu struktūras jomā, gan nodokļu jomā. Ir dažādas nodokļu likmes, akcīzes nodokļi. Direktīvās ir noteikts minna, minimālais nodokļu līmenis eiro degvielām, bet nodokļu sistēma nav harmonizēta. Šobrīd tiek apspriesta jaunā direktīva par uh, nodokļiem energoresursiem. Komisija nāks klajā ar saviem priekšlikumiem. Bet līdz tam brīdim mums ir jāizvērtē dažādās nostājas, uh, par to, kāda ir uh, energoresursu nodokļu situācija, vides nodokļu situācija Eiropas Savienībā. Un Eiropas Savienībā uh, šobrīd tiek apspriesta iespēja noteikt oglekļa nodokli vai nodevu. Pēc manām domām šāds priekšlikums ir atbalstāms, bet tas ir mans personiskais viedoklis, bet ne visas dalībvalstis šādu ierosinājumu atbalsta. Uh, Eh, Zviedrijas parlamenta pārstāvis jau ļoti labi zina, kā, par ko mēs šeit runājam, un viņš eh, ir eh, ļoti pieredzējis šajā jomā. Tālāk par Eiratomu. Šeit finansējums ir paredzēts drošības jautājumu risināšanai attiecībā uz kodoliekārtām. Nevis uh, uh, tas ir paredzēts, lai nodrošinātu finansējumu kodoltehnoloģiju attīstībai. Jautājums par to, kādēļ mēs nesam visu paveikuši jau pirms Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Kā pirms pagājušā gada marta tika transponēts šis, uh, šī trešā energo paketa, kādēļ toreiz netika viss izdarīts? ir jāizvērtē šī situācija. Pēc tam būs jāīsteno 2020. gada stratēģija un cīņa pret klimata pārmaiņām. Protams, jaunajā līgumā tagad ir iekļauti attiecīgi panti, bet tas mums nenoliedz, neliedz uh, organizēt debatas par to, kas būtu jādara, domājot par tālāku nākotni, tālāku perspektīvu Turmāko divu gadu laikā par šiem jautājumiem būtu jāpadomā, jāizstrādā vidēji termiņa un ilgtermiņa skatījums. Un atkal es paužu savu privāto viedokli, ka vispirms ir jādiskutē par būtību, par lietas būtību, un pēc tam mums vajadzētu konsultēties ar konstitucionālo tiesību speciālistiem par to, kā visu to juridiski noformēt. Eiropas Savienība jau gadiem, un es tagad atvainojos uh, zālē sēdošajiem, bet mēs esam pārāk daudz uzmanības veltījuši konstitucionālo tiesību aspektiem, nevis politiskai gribai turpināt Eiropas Savienības integrāciju. Mums ir jāsaprot, ko mēs gribam darīt, kāpēc, cik ātri un pēc tam mums juristiem ir jālūdz to visu noformēt uh, juridiskos aktos. Mums ir jāapzinās, ko mēs gribam darīt, kāpēc mēs gribam darīt, un pēc tam uh, ir jādomā arī par Eiropas Savienības budžetu 2014. un 2020. gadam ir jānorāda, ko mēs neesam varējuši izdarīt līdzekļu trūkuma dēļ. Pirms šīm plašajām konstitucionālām debatēm mums ir jāapdomā arī jāizanalizē tas, kas nav izdarīts līdzekļu trūkuma dēļ. Paldies eh, viceprezidentam. Kolēģi, Nevaru dot jums kopsavilkumu par mūsu diskusijām, jo mēs eh, turpinām savas debates par šiem tematiem. Galu galā uzsākām šo diskusiju tikai pirms dažām nedēļām. Vēlētos teikt, ka papildu rīcība vienmēr ir veiksmīgāka tieši krīzes apstākļos. Mēs eh, ļoti labi saprotam, cik eh, svarīgi ir rīkoties tieši tagad. Mēs visi to ļoti labi redzam paveikt iekšējo tirgu. Un viens no svarīgākajiem posmiem iekšējā tirgu, protams, ir enerģija. Es vēlētos pateikties Spānijas prezidentūrai par tik būtisku prioritāti. Es vēlētos pateikties arī Eiropas komisijai. Komisārs Otingers iesaka ļoti daudz tiesību aktu, enerģijas stratēģija 2020. gadam, rīcības plāns 2020. gadam. Liels paldies, viceprezidenta kungs, par jūsu teikto. Jūs eh, izdarījāt kopsavilkumu starp dažādiem tematiem. Protams, es kontaktēšos ar Žaku Deloru, iepriekšējo Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Mums ir jāgatavo pirmās atbildes Mēs visi esam viensprātis par to, ka ir jāīsteno esošās tiesības Eiropas Savienībā. Tā ir mūsu pirmā prioritāte. Enerģijas tīklu izveide, reakcija uz krīzi, investīcijas pētniecībā. Mums ir jādomā par strateģisko tehnoloģiju plānu, tas ir saistāms ar 2020. gada stratēģiju. Tāpat ir jādomā arī par budžetu, kā mēs šo plānu varētu apvienot ar stratēģiju un ar budžetu. Mums ir jādomā par atjaunīgiem enerģijas avotiem. Tāpat arī ir jādomā, kā rīkoties ar fosilējām degvielām, lai samazinātu izmešus. Mēs ļoti labi zinām, ka Ķīnā neviens nevēlas atteikties no ogļu elektrostacijām, un tieši tāpēc viņi ir atbildīgi par 20% no izmešiem. Mēs esam atbildīgi tikai par 14% no izmešiem. Mums ir jāmaina tehnoloģijas. Kā teica Urības kungs, CCS arī ir ļoti būtiska tehnoloģija. Bet galvenokārt mums ir jādomā par atjaunīgiem enerģijas avotiem un energoefektivitāti. Protams, ir jādomā arī, kā dot eh, stimulus mūsu uzņēmumiem, kuriem ir jābūt konkurētspējīgiem. Mūsu uzņēmumi nevēlas saskarties ar šķēršļiem. Kā atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus? Protams, tas viss ir saistāms arī ar enerģijas cenām. Tas ir ļoti būtiski mūsu pilsoņiem, bet tikpat būtiski tas ir visas mūsu kon ekonomikas konkurētspējai. kā atrisināt mūsu problēmas no juridiskā viedokļa. Uzskatu, ka atbildi varētu sniegt eh, tikai turpmākas diskusijas. Galu galā dalību valstīm ir jāpieņem galīgais lēmums par to, vai tās vēlas vai nevēlas piedalīties enerģijas kopienā vai kopējās enerģijas politikas veidošanā. Politiskā griba un politiskās iniciatīvas, gandrīz visi no jums to pieminēja, arī ir būtisks. Politiskā griba ir saskatāma šeit šodien šajā zālē. Ir svarīgi arī dalībvalstu parlamenti. Mēs varam uzsākt šādas diskusijas tieši dalībvalstu parlamentos, ja jūs nolemsiet, ka tas ir jādara. Tāpat mēs varam diskutēt arī Eiropas parlamentā esam sākuši šādas sarunas jau no maija sākuma. Tas nozīmē, ka nav nekādas lielas atšķirības attiecībā uz laiku. Liels paldies, ka ieradāties uz šajieni. Liels paldies visiem tiem, kas uh, piedalījās mūsu pasākumu organizēšanā. Es vēlētos piebilst, ka dokumentācijas nolūkos mūsu starpparlamentārā sanāksme par enerģiju būs pieejama internetā Eiropas parlamenta mājaslapā. Jūs varēsiet viegli atrast eh, visus šos dokumentus. Tāpat jūs varat ņemt līdzi arī dokumentus, kas atrodas pie plenāra sēžu zāles. Liels paldies, ka ieradāties, liels paldies par debatēm. Nākamās sarunas noteikti tiks organizētas. Varbūt tas notiks jūsu dalībvalstu parlamentos, varbūt tas būs Eiropas parlamentā. Katrā gadījumā mēs par to domāsim. Vēlreiz liels paldies visiem!